Kolēģi, cominciamo, son le 15. Dārgie kolēģi, pulkstens jau ir 15 pār 3, es ierosinu sākt mūsu sēdi. Vispirms paziņojumi. Neparedzētu iemeslu dēļ vēlēšanu kolēģijā Broka kungs diemžēl nevar ierasties un viņš sūta savu atvainošanos. Tālāk īs izklāsts par ikgadējo kopējo ārējo un drošības politiku. Šis jautājums tiks atlikts. Tālāk papildus protokols Eiropas Savienības un Vidus jūras reģiona valstu nolīgumam par rūpniecības preču atbilstības atzīšanu Tālāk eh, no AFET grupas mūsu kolēģi Veronika de Kaiser gatavo atzinumu par šo jautājumu. Viņa ir klāt arī šeit. Vadošā komiteja ir Īnta un mūsu kolēģis Vitāls Marēra ir referents. Es gribētu atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir pulkstens 12.29. martā. Es gribētu atgādināt, ka uh, AFET uh, jau ir apspriedusi šo jautājumu balstoties uz uh, referenta sagatavoto darbu dokumentu. Šajā darba dokumentā tika izvirzīti vairāk jautājumu par to, uh, vai vajadzētu vai nevajadzētu ratificēt šo nolīgumu. Inte, Inta referents sagatavoja starpziņojumu projektu kas e, ierosina noslēgt nolīgumu uz divu gadu periodu. Gribētu atgādināt, ka mēs tātad apspriežām e, referentes ierosinājumu vērsties pie juridiskā dienesta, lai tas sniegtu savu atzinumu. un šis atzinums jums ir pieejams pielikumā. Un tagad došu vārdu referentē tikai Ezers kundzei lūdzu. Merci, um... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jūs pieminējāt uh, Inta ziņojumu, ko gatavo kolēģis Vitāls Moreira ir uh, interesanti konstatēt, ka šo ziņojumu virza uz priekšu politiski apsvērumi, eh, kaut gan tā ir starptautiskās tirzniecības komiteja. Un tādēļ mums, kā ārlietu komitejai, arī būtu jāapspriež politikas jautājumu. Mēs nevaram atstāt politiku inta pārziņā. Un tādēļ es gribētu pavisam, pavisam īsi uh, pievērsties šā nolīguma politiskajam kontekstam un pēc tam runāt arī par uh, juridisko atzinumu, pēc tam paudīšu savu viedokli kā referente un arī atspoguļošu savas grupas nostāju. Runājot par politikas un cilvēku tiesību jautājumiem, kam jābūt ir Eiropas Savienības ārējās politikas centrā, uh, un uh, jā, jābūt konsekventiem šajās uh, jautājumos. Man rodas iebildumi pret šo nolīgumu. Jautājums par apmetnēm Astrumi Jeruzālēmē, par apmetņu veidošanu uh, rietumkrasta teritorijās. Vārdarbība, kas šobrīd notiek, beduīnu jautājums, gāzes blokāde un tā tālāk un tā joprojām, ir ļoti nopietnas problēmas saistībā ar cilvēku tiesību ievērošanu. Uh, par to mēs dzirdam no Eiropas Savienības pārstāvniecību vadītājiem par apmetnēm Eiro Jeruzālemes uh, austrumos un uh, ANO cilvēku tiesību komiteja Ženevā ir nolēmusi veikt uh, izmeklēšanu. Ir liecinieki jāuzklausa šodien un Izmeklētājiem jānoskaidro situācija. Fakti ir nepielūdzami. Es varu jums teikt, ja 1972. gadā rietum krastā bija 1200 kolonistu, tagad ir 310 tūkstoši, tas ir divreiz vairāk nekā palestīnieši, kas dzīvo šajās teritorijās Tātad visā rietumkrastā ir 310 tūkstoši e, Izrēlas kolonistu. Austrum Jeruzālēmē ir 121 apmetne. Tas nozīmē, tas visa šī situācija iznīcina jebkādas cerības izveidot divu valstu līdzās pastāvēšanu 1967. gada robežās. Un visa mūsu ārpolitika un Eiropas politika ir apdraudēta, arī miers tiek apdraudēts šim divu valstu risinājumā. Un pēc ANO rezolūcijām ir uh, nopietns jautājums par šo apmetņu nākotni. Bet ir vēl arī citas problēmas, un tādēļ šis politiskais konteksts uh, nozīmē, ka ja mēs atbalstām šo protokolu, tas būs ļoti neērts uh, pozitīvs uh, signāls Izrēlē par to, ka attiecībā uz viņiem cilvēku tiesību ievērošanas uh, jomā mēs varam izdarīt izņēmumus, un tas ir nepieņemami. Tas ir svarīgs jautājums. Un uh, mums gan ir jāsagatavo tikai atzinums. Mēs nevaram izvērst šādu problemātiku. Mums tikai ir jāsaka jā vai nē. Un es gribētu, lai visi kolēģi apzinātos, ka tas signāls, ko mēs dosim, būs um, ne tikai Izrēlai, bet visai pasaulē arī to uzklausīs Arābu pavasara valstīs, un tieši no šīm valstīm mēs prasām precīzi cilvēku tiesību normu ievērošanu un demokrātijas uh, iedibināšanu, un to mēs nespējam ignorēt. Nākošais, ko gribēju vēl teikt, pirms pievēršos juridiskiem aspektiem. Man ir daudzkārt teikts, ka aizērskundze, bet šeit ir runa par zālēm, par medikamentiem. Un uh, tie interesē arī mūsu valstis, jo Izrēla medikamentu ražošanas uh, jomā ir pionieru valsts desmitā. Uh, augstāk attīstītā valsts attiecībā uz ģeneriskiem medikamentiem, un arī mūsu valstis ir ieinteresētas tos iepirkt, un medikaments nedrīkst padarīt par ieroci. Tam es piekrītu, bet tomēr no otras puses vēlētos zināt, kādēļ gan uh, gazas blokāde medikamenti tiek izmantoti kā ierocis. Kādēļ šis pārējais mehānisms, eh, ko mēs izveidojām gāzai. Pirmā sadaļa attiecās uz medikamentiem un pasaules, un pagāja gads pirms tika atļauts ievest gazā medikamentus. Medikamentu ļoti trūkst gazā, kādēļ mēs tā rīkojāmies. Jautājums, kādēļ nevaram ārstēt Gazā tos uh, leikēmijas gadījumus, jo šeit ir par 30% pieaudzis leikēmijas gadījumu skaits pēc uh, bombardēšanas, kur tika izmantots bombās arī urāns. Un uh, es, kādēļ mums ir jānodrošina uh, te vai ātrāk piekļuva Eiropas Savienības tirgumu, bet kādēļ gan šie medikamenti nevar tikt nosūtīti uz Palestīnas un Gāzas tirgu. Un mm, mēs redzam, ka šie, šīs zāles tiek izmantotas par ieroci Izraēlas palestīniešu konfliktā. Mūsu grupas nav vienprātīgas savā nostājā. Mana politiskā grupa ir mazāk sašķelta nekā citas. Daži no mums uzskata, ka Izraela vēstures dēļ, jo, eh, tādēļ, ko ebreji ir piedzīvojuši otrā pasaules kara laikā, ir pelnījusi uh, tiesības vairāk rūpēties par savu drošību, veikt drošības pasākums. Citi saka, ka tā nevar nevar atbalstīt manu nostāju, jo tā mēs vērstos pret Izraels valsti. Es pati nepiekrītu šādiem argumentiem, bet tie man ir jāņem vērā, jo manas grupas daļa domā tā, jo šajās valstīs ir citāds konteksts nacionālā līmenī nekā Bēļģijā. Un tādēļ es vēlējos, lai šajā atzinumā atspoguļotos visi viedokli. Man, mana atzinuma secinājums nav ne jā, ne nē, un daudz ko izšķirs grozījumi. Būs gan uh, grozījumi par jā, gan uh, grozījumi, kuri atbalstīs nē nostāju. Bet es ierosinu tādu kompromisa secinājumu, balstoties uz uh, juridiskiem apsvērumiem. Un kā jūs zināt, juridiskais pamats ir tāds, ka Eiropas Savienība un starptautiskā kopiena atsakās ielaist Eiropas Savienības tirgu kolonizēto teritoriju izstrādājumi, jo šīs kolonijas mēs neatzīstam par Izraels sastāvdaļu. Protams, man saka, ka mēs varētu vienkārši norādīt, ka ja Izrēla no vienas puses atzīst šīs apmetnes par savas teritorijas sastāvdaļām, tad Eiropas Savienība varētu apstiprināt nolīgumu ar Izraēlu un uh, attiecībā uz uh, kolonijām mēs nevēlamies uh, radīt precedents, kā tas ir, piemēram, attiecībā uz kabritas gadījumu. Tā kā, ja Izraels farmācijas industrija uh, izmanto apakšu uzņēmējus uh, kolonijās, tad mums ir jārada šķēršļi tam, lai šādi ražojumi varētu, tik nokļu, varētu nokļūt Eiropas Savienības teritorijā. Bet uh, Es nepiekrītu šādai nostājai, tādēļ, ka nav iespējams realizēt īstenu kontroli pār šo nosacījumu ievērošanu. Nav muitas šajās teritorijās, un tas mums rada papildus sarešķījumus. Jo šādā gadījumā Izrēla pati izsniegs uh, certifikātus pašas izvēlētiem medikamentiem, ka tie atbilst Eiropas Savienības prasībām. Un līdz ar to Izraela varēs apstiprināt vai certificēt koloniju ražojumus, tāpat kā palestīniešu vai izrēliešu ražojumus vai, eh, vai eh, citu valstu ražojumus, atzīstot tos par uh, Eiropas tirgus prasībām atbilstošiem. Ja šos ražojumus var tirgot Izraels tirgu, tas nozīmē, ka tos varēs tirgot arī Eiropas Savienībā. Un tādēļ būs vēl grūtāk pārbaudīt šos ražojumus un attiecībā arī uz to, vai tie nav ražoti kolonijās. Esmu konsultējusies gan ar juridisko dienestu, gan ar Briseles universitātes speciālistiem. Un man teica tā, ka ja mēs atbalstām šo protokolu, tātad mans secinājums, ja mēs atbalstām šādu protokolu, tad ir nepieciešams paredzēt posmu pārskata ziņojumu, kas ļauj veikt papildinājumus, kas konkrēti norāda, ka eh, ražojumi, kas eh, nāk no teritorijas, kuras suverenitāte ir apstrīdama, nevar tikt iekļaut šajā protokolā. Tas nozīmē, ka šā protokola pielikums neat neiekļauj koloniju izstrādājumus, ne arī uh, Ziemeļ Kipras ražojums, Abhāzijas ražojums un tā tālāk. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības tirgo nevarēs ievest medikamentus, ko certificētu Izrēla, bet kuri būtu ražot tādās teritorijās, kuras mēs neatzīstam vai kuru status ir apstrīdēts. Un to varētu iekļaut uh, starposma ziņojumā, ko pieņemtu INTA komiteja. Tas būtu mans ierosinājums uh, kompromisam. Bet uh, mēs varētu sniegt piekrišanu ar šādu atrunu, un tad mēs varētu gūt vairākuma atbalstu. Un mans secinājums priekšstādātāji ļoti vienkārši neļausim Intai nodarboties ar politiku mūsu vietā. Arī mums ir jānodarbojas ar politiku šajā jautājumā. Lielas paldies! Tagad es došu vārdu eh, parlamentu juridiskā dienesta pārstāvim, lūdzu. Paldies, runāšu ļoti īsi. Atzinums ir izdalīts rakstiskā veidā, un to es neatkārtošu. Es tikai gribētu pastāstīt par jautājumu kontekstu, par to, kādu jautājumu mums ir uzdoti, un pēc tam es gribu runāt par 9. panta interpretāciju. Tātad par šā, šo kontekstu protokols tiks pievienots nolīgumam starp Eiropas Savienību un Izraelu, kas ir spēkā kopš 2009. gada. Tas ir tehnisks nolīgums. Šā protokola mērķis ir samazināt tehniskos ierobežojumus tirzniecībai ar uh, farmācijas produktiem. Un uh, šeit ir jāizraugās atbildīgās iestādes gan Izrēlā, gan Eiropas Savienībā, kas pārbaudīs atbilstību nosacījumiem attiecībā uz tiem produktiem, uh, kam tiks mm, nodrošināta e, piekļuve attiecīgajam tirgum. Tagad par devīto pāntu. Šis pāns paredz konkrētajā gadījumā, ka Izrēla nosūta otrai pusē, šajā gadījumā Eiropas Savienībai, informāciju par izraudzītu atbildīgo iestādi noteiktā teritorijā, un otra puse, tātad Eiropas Savienība, rakstiski apstiprina šīs uh, iestādes izraudzīšanos. Tas ir rakstīts šajā devītajā pantā. Tātad par konkrētu to atbildīgo iestādi attiecīgā teritorijā, un Eiropas Savienība piekrīt uh, tam, ka ir izraudzīta šāda iestāde. Un uh, savukārt Eiropas uh, Savienībā atbildīgā ir par to Eiropas komisija. Tā tad. Uh, teritorijas, par ko ir runa, par 1967. Uh, gada robežām. Un tad viss pareizi ir jārisina komisijai. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Tagad mums ir runātāja saraksts, un varbūt es došu vārdu vispirms referentiem un pēc tam, kad būsim uzklausījuši deputātus, tad uh, došu iespēju izteikties arī komisijai. Tātad Čanāko lūdzu vispirms. Paldies, priekšsēdētāji! Es klausījos, ko teica Dikaizers kundze, ļoti uzmanīgi un es arī izlasīju juridiskā dienestā atzinumu, kura kopsavilkumu nu pat mums izklāstīja juridiskā dienesta pārstāvis. No juridiskā viedokļa šeit problēma nav. Situācija ir tiesiski skaidra un nepārprotama. Uh, Tautas partijas grupa uzskata, ka šis nolīgums ir abu pušu interesēs, un tas noteikti kalpos Eiropas interešu realizācijai kopumā. Izrēla ir valsts, kas atrodas farmacētisko pētījumu avangardā, un Eiropas Savienībai ir attiecības ar daudzām trešajām valstīm, kas atrodas līdzīgā situācijā. Te neiet runa par okupēto teritoriju atzīšanu vai neatzīšanu. Juridiskā dienesta atzinums skaidri pasaka, ka Izraela var iecelt, var nozīmēt kompetento iestādi ar īpašām geogrāfiskām pilnvarām, vai arī tā var nolēmt izslēgt konkrētus geogrāfiskos reģionus no šīs iestādes pilnvaru sfēras. Es gribētu vaicāt, vai mēs vērsīsimies pie Startautiskās tirzniecības komitejas, lai tā, sagat, lai tā pieņem lēmumu, jo es nedomāju, ka uh, tāda rīcība mm, ļaus atrisināt šo samuzglojušo situāciju. Katrā ziņā tas neatrisinās Izraels un Palestīnas konfliktu, kas ir pastāvējis jau gadu desmitiem, un ja to varētu uh, atrisināt tik vienkārši kā šādu lēmumu atlikšanu, tad es noteikti atbalstītu. Bet es domāju, ka šis konkrētais nolīgums, kas attiecas uz farmācijas produktiem, ir labs nolīgums. Paldies! Dafkungs, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu te Kaisers kundzei, ka Šis jautājums ir un būs politisks. Juridiskais dienests to apraksta kā tehnisku jautājumu, es tomēr tam nevēlos īsti piekrist. Mēs neesam naivi un mēs zinām, ka viss kas attiecas uz uh, mūsu attiecībām ar Izrēlu patreiz vismaz ir ļoti politisks. Un tādēļ es domāju, ka mums kā Eiropas parlamentam būtu jāpieņem lēmums. Es piekrītu Džonaku koncei, ka mēs neko negūs, neiegūsim, ja mēs atliksim sarežģīta politiskā lēmuma pieņemšanu. Ārlietu komitejai vajadzētu uzdot jautājumu pašai sev, vai mēs piekrītām vai esam pret šo nolīgumu. Un ko šis nolīgums dos mūsu attiecībām ar Izrēlu. Es būtu gribējis, lai mēs varētu apspriest šo jautājumu. Ar augsto pārstāvi, jo mūsu diplomātu informētais viedoklis mums varētu būt ļoti svarīgs. Un no otras puses šeit ir arī zinām tiesiska problēma, jo man šķiet, ka Izrēla nevar izvēlēties nepiemērot šī nolīguma nosacījums arī attiecībā uz okupētajām teritorijām. Līdz ar to Eiropas Savienība atradīsies ļoti neveiklā situācijā, tīri no tiesiskā viedokļa. Rezumējot, var teikt, ka ALDE grupa ir par šī lēmuma pieņemšanu. Mēs uzskatām, ka šī ziņojuma sagatavošana nevajadzētu atlikt. Kas attiecās uz politiskā lēmuma saturu, tad es domāju, mums būtu nedaudz jānogaida un jāraugās, kādu nostāju grupa ieņems. Tomēr, godīgi sakot, manas prognozes ir tādas, ka mēs būsim pret nolīgumu. Paldies! Paldies! Trešais ēnu referents ir Kila Nilsens kundze. Es domāju tāpat kā Dekaizers kundze, ka mēs neredzām nekādus pozitīvus soļus no Izraels puses pildot uh, saistības, ko tai nosaka starptautiskās tiesības, bet gluži pretēji notiek eskalācija, tiek veidotas jaunas apmetnes. Uh, Eh, konfiscēta zeme un tādi svarīgi dabas resursi kā ūdens. Es gribu atgādināt nesenos ziņojumu par ūdens uh, problēmu, par to, ka ūdens tiek izmantots uh, pirmkārt Izraels apmetnēm un cietēji ir palestīnieši un tas ir uh, ANO 19. marta ziņojums, kas ir satraucošs Tāpat ANO cilvēku tiesību padome vēlas veikt oficiālu pētījumu par to, ka liel, straujā tempā tiek celtas jaunas apmetnes rietumkrastā. Kolo apmetņu iedzīvotāju skaits ir ievērojami pieaudzis pēdējo gadu laikā. Tāpat gribu atsaukties uz Eiropas Savienības pārstāvniecību vadītāju neseno no Uh, ziņojumu, kurš, mum, kurš mums ieteica veikt informācijas kampaņu Eiropā, vēršoties arī pie uzņēmumiem, aicinot neinvestēt uh, apmetņu teritorijās. Es domāju, ka tas viss ir jāņem vērā. Uh, kopš um, ir šī situācija eskalējusies, ir īstenoti daudzi projekti, ko finansē Eiropas Savienība. Man ir vesels saraksts manā rīcībā. Šos, um, um, ir, šos um, projektus ir iznīcinājusi Izraels armija, piemēram, ūdens cisternas, Hebrons tuvumā, um, saules. Uh, enerģijas uh, stacija un tā tālāk. To visu ir iznīcinājusi Izraels armija. Situācija, manuprāt, ir pilnīgi skaidra. Mēs nevaram turpināt neredzēt to, kas notiek, it kā viss izlikties, ka viss būtu kārtībā Izrēlā un ka tas ir būt tāds pats partners kā citi. Gribu teikt, ka nav nekādu uh, garantija attiecībā uz okupēto teritoriju izstrādājumiem, piemēram, lauksaimniecības ražojumiem. Daudzas uh, asociācijas ir pierādījušas, ka Eiropā tiek pārdod šādi izstrādājumi, bet tie nav marķēti atbilstoši, norādot, ka tie ražoti okupētajās teritorijās. Līdz ar to nolīguma ar Izrēlu netiek pildīti, un mēs nevaram atbalstīt šo papildu protokolu, jo mums nav nekādu garantiju šajā jomā. Runājot par tiesiskajiem aspektiem, dzirdēju, kāds ir juridiskais atzinums. Protams, eh, komisijai ir jāpārbauda, ja vai viss notiek atbilstoši tiesību normu prasībām, jo mēs esam politiķi, mums ir politisks viedoklis, runājot par Izraels īstenoto politiku un uh, okupētajām palestīniešu teritorijām. Manuprāt, viss ir skaidri. Mums šeit uh, parlamentu komistejā ir jāpieņem politisks lēmums. Es tāpat esmu dzirdējusi no franču uh, ārstiem, kas ir strādājuši Gazā par to, ka trūksta medikamentu un medicīnas materiālu, lai ārstētu ievainotos. Esam dzirdējuši par 100, 1400 bojā gājušiem uz uh, Gazas uh, bombardēšanā, bet ir arī ļoti liels skaits ievainoto, kas ir jārastē un man tiešām liekas šokējoši, ka mēs parakstām šādu vienošanos par medikamentiem, ja mēs zinām, kāda situācija veselības aprūpē valda gan Gazā, gan citās palestīniešu teritorijās, un ļoti eh, satraucoša situācija ir arī uh, dzemdību nodaļās Gazā. Tagad došu vārdu Seviču kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja. Jāsaka, ka šī ir Uh, diskusija, kurā mēs runājam par jautājumu, kas no pirmāts uzmetiena varētu likties uh, vienkārši, bet tā nav. Jāsaka, ka tagad ar skaidru sirdsapziņu mēs varam respektēt likuma normas, uz kurām šis asociācijas nolīgums ir balstīts. Tas nenozīmēs šo normu pārkāpšanu, ja mēs apstiprināsim šo papildus protokolu, un tas ļaus mums nepieļaut eh, tiesību normu pārkāpšanu citos gadījumos tirdzniecībās starp Eiropas Savienību un Izrēlu. De Kaisers kundze runāja par to, ka šis ir jautāja, ka mēs esam politiska organizācija un tādēļ šis jautājums būtu jāizskata tirzniecības komitejā, bet jāvaicā, vai mēs gribam sodīt Izraelu. Ja mēs gribam to sodīt, tad kāpēc? Ja mēs gribam sodīt Izraelu par to, ka nav miera tuvējos austrumos, tad es gribētu norādīt uz to, ka Izraela tik, ir tikai daļēji atbildīga par uh, to, ka nav nodrošināts miers tuvējos austrumos. Šeit var vainot arī citus. Vai mēs gribām sodīt Izraelu par to, ka tā ir parakstījusi šo no asociācijas nolīgumu? Domāju, ka nē, jo arī citiem ir ļauts parakstīt šādus nolīgumus. Varbūt, ka mēs esam sašutuši par vardarbību reģionā, um, gāzes joslā, Mēs eh, varam būt sašutuši par to, ka cieši nevainīgi cilvēki, bet es nedomāju, ka šis ir veids, kā ļaut mūsu sašutumam izpausties. Klausoties šajās debatēs, es eh, biju pārsteigts dzirdēt, ka tika meklēta sakarība starp medikamentiem, kas uh, tiek eksportēti no Izraels uz Eiropu un medikamentu apgādi gazas joslā. Es nedomāju, ka mēs runājam par vieniem un tiem pašiem medikamentiem. Jo es nedomāju, ka neparakstot šo nolīgumu mēs uh, palīdzēsim tiem, kas atrodas gazas sektorā. Jo Mums vajadzētu atcerēties tos principus, uz kuriem ir balstīta mūsu kaimiņa attiecība politika. Šeit pastāv bīstamība, ka mēs būsim uh, divkosīgi. Es negribu gaidīt vēl divus gadus. Dārgie kolēģi, Mums vajadzētu ievērot divu minūšu runāšanas laiku, pretie gadījumā mums nebūs laika uzklausīt referenta atbildes un komisijas viedokli. Brantners kundze, divas minūtes lūdzu. Yes, thank you, President. Paldies, priekšsētātāji. Es domāju, ka svarīgi ir paturēt prātā divus iem divas lietas, kad uh, runājam vai nu par starpziņojumu, uh, vai nolīgumu atlikšanu. Kad runājam par starpziņojumu, tad vēl svarīgāk uh, domāt par šiem diviem iemesliem, jo mums ir jādomā par to, pēc kādiem kritērijiem mēs piekritīsim nolīgumu slēgšanai, un divus iemeslus jau minēja Veronika un citi, tas ir patreizējais stāvoklis, lietu stāvoklis Izrēlā, apmetnēs, Un te ir jautājums par politisko signālu. Un otrs ir jautājums par to, kā mēs varētu garantēt, eh, ka produkti nenāk no okupētajām teritorijām. Mans jautājums ir Veronikai. Jā, mēs sagatavojam starpziņojumu mūsu vēl grupas vairākums ir par to. Tad ko jūs ierosinātu kā kritērijus, kas ļautu mums pieņemt lēmumu par vai pret? Paldies! Huntis kungs, trīs minūtes kā ēnu referentam. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι δεν μου δώσατε το λόγο με τη σειρά που θα έπρεπε. Paldies, priekšstādātāji. Es uh, domāju, pēc kādas secības jūs uh, dodat vārdu referentiem, bet es visumā piekrītu mūsu referentē, runa ir par politisku jautājumu, un es uzskatu, ka mūsu komitejai ir jāpieņem lēmums balstoties uz tiesību normām un arī ņemot vērā Izraēlas izturēšanos cilvēktiesību jautājumā un attiecībā pret palestīniešiem. Diemžēl uh, Um, Izrēla bauda ļoti lielu iecietību un situācija tādēļ tikai pasliktinās. Pirms uh, dažām dienām, patiesībā vakar, Izrēla paziņoja, ka tā pārtrauc jebkādus kontaktus ar ANO cilvēktiesību padomi tādēļ, ka bija pieņemts lēmums uzsākt izmeklēšanu par situāciju uh, uh, okupētajās teritorijās. Mūsu grupa konsekventi iestājas pret uh, tirzniecības sakaru veidošanu un sakaru stiprināšanu ar Izrēlu līdz tām brīdim, kamēr Izrēla turpinās pārkāpt starptautisko tiesību normas un ignorēt palestīniešu tiesības. Mūsu izpratnē tas nav tehnisks jautājums. Uh, lai gan Eiropas parlamenta juridiskais dienests tā uzskata. Pēc uh, mūsu pieredzes ros, uh, risinot līdzīgas problēmas šajā reģionā, politiski jautājumi un principa jautājumi tiek apieti pateicoties tām, ko mēs uh, uh saucam par tehniskiem jautājumiem, it īpaši uh, attiecībā uz tirzniecību. Eh, mums, eh, ja mēs eh, sakam tā, nu problēmas mēs neatrisināsim, bet labāk domāsim par pašreizējo situāciju un turpināsim tirzniecības sakarus ar kādu valstu konkrēti šai gadījumā Izrēlu, šādi rīkojoties mēs situāciju neuzlabosim. Manuprāt, tie, kuri apgalvo, ka mums būtu jānoraida šī uh, protokola parakstīšana. Um, nedomāju, ka, ka, ka tā mēs uh, uh aizstāvētu palestīniešu intereses. Mums ir jābūt solidāriem un mums nevajadzētu īstenot pārāk uh, samierniecisku pieju attiecībā uz uh, tiesību normu ievērošanu. Arī manā valstī notiek diskusijas par šiem jautājumiem. Jā, mēs zinām, ka farmācijas jomā uh, Izrēla ir uh, ļoti attīstīta valsts, bet tai pašā laikā mēs iebilstam pret šī papildu protokola parakstīšanu. Paldies! Sī, di... Paldies! Bet pirms mēs turpinām šīs diskusijas, es gribētu norādīt mūsu kolēģim, ka mēs devām vārdu tad, kad eh, mēs redzējām, ka jūs esat klāt, tā kā šeit nav nekādas diskriminācijas. Silverkungs. Paldies! priekšsēdētāji. Šis ir politisks jautājums. Protams, te ir arī zināms tiesiskais aspekts, kurš drīzāk varbūt ir tehnisks, bet lai ko mēs nelēmtu, tas eh, tiks eh, pienācīgi tiesiski noformulēts, un tādēļ mūsu uzdevums ir pieņemt politisku lēmumu. Nepieņemt nekādu lēmumu tas nav politiski atbildīgs gājiens, un tas arī nav risinājums, jo atlikšana nekad neatrisina problēmas. Atlikšana šīs problēmas tikai vēl vairāk pastiprina un tas nedos arī mums atbalstu mūsu politikai no pārējās pasaules sabiedrības. Nesen šeit bija konferences, starptautiskā konference Eiropas parlamentā, mums bija iespēja uzklausīt ekspertu, kurš norādīja, ka par spīti tam, ka mūsu politika cilvēktiesību jomā ir ļoti konsekventa pēdējā gadā, mēs esam zaudējuši atbalstu no trešajām valstīm. Protams, arī mums šeit ir ļoti atšķirīgi viedokļi par to, kā mieru procesam tuvējos austrumos vajadzētu attīstīties. Un mēs jūtam līdz tiem cilvēkiem, kas šeit cieši, pirmkārt jau tie ir palestīnieši, bet tā kā mēs neesam guvuši panākums ar šādu lēmumu atlikšanu iepriekš, tad varbūt mums ir jādomā par savādāku rīcību un jādomā par savādāk struktūrētu dialogu ar Eiropu. Ja Izraela izmanto medikamentus kā ieroci, tad tieši tādēļ mums nevajadzētu raidīt signālu, ka mēs esam savienība, kas izmanto uh, medikamentu šādiem nolūkiem. Un, vispēcot, atbilstoši Lisabonas līgumam, Eiropas Savienībai ir jāveicina tās vērtību atzīšana, šie tas ir otrais pāns, un tās intereses, kā arī tās pilsoņu drošība. Un ir grūti salikt visu vienā grozā - vērtības, intereses, drošību. Uh, Un šajā gadījumā, es domāju, mums ir jāpieņem pozitīvs lēmums. Paldies! Grazie, la parola la kolēga. Paldies! Andrikienas kundze lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Es gribētu ieteikt AFET komitejai vērsties pie INTA komitejas, lai tā dot savu piekrišanu šim nolīgumam, jo atcerieties, tas, par ko runājam šodien, ir jautājumi, par kuriem komisija un padomi jau lēma un deva pozitīvu lēmumu pirms diviem gadiem šī nolīguma atlikšana neveicinās mūsu ietekmes palielināšanu tuvējo austrumu mieru procesā. Izraela ir pirmā mūsu kaimiņu tiecība valsts, kas izbild visus nosacījumus, lai noslēgtu šādu nolīgumu. Eiropas komisija, kas sagatavoja šo priekšlikumu un veda sarunas par tekstu, apgalvoja, ka šis nolīgums uh, veicinās efektīvu piekļuvu tirgumu Šis nolīgums varētu veicināt sadarbību tuvējo austrumu reģionā, un es gribētu uzsvērt, ka jebkuras ražotnes, ieskaitot arī uh, Palestīnas pašpārvaldes struktūras, Jordā un tā tālāk, kas ir saņēmušas Eiropas Savienības regulātoru piek, a, apstiprinājumu, varētu gūt labumu no šī nolīguma. Gribētu uzsvērt, ka šī nolīguma pašana nepasliktinās mūsu attiecības ar Izraelu. Es gribētu teikt, ka šis nolīgums starp mums un Izraelu ir reģionālās procedūras neatņemams elements, kas ir uzsākts Barcelonas procesa ietvaros uh, vidusjūras uh, reģionu partnerības uh, kontekstā. Un te iet runa par asociācijas nolīgumu un neatņēmumu tā sastāvdaļu, kas attiecās uz uh, šo, šīs at, zīšanas eh, piemērošanu Izrēlas teritorijās, juridiskais dienests skaidri atbildēja, ka pirmkārt pušu definējums nevar būt atšķirīgs protokolā no tā, kāds tas ir partnerības nolīgumā. Otrkārt, teritorijas definējums ir atkar ir jautājums, kas jāregulē ar protokolu ieviešanu, un teritorijas, kurās darbojas šis nolīgums, ir atkarīgs no protokola īstenošanas un piemērošanas, un tam nav nepieciešama noslīguma izmaiņas. Tādēļ es uzskatu, ka mēs varētu dot pozitīvu atzinumu par protokolu parakstīšanu. Paldies! Kolīgas. Paldies, Sala Franks kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! mums bija iespēja paplašinātā birojā uzklausīt Palestīnas ārlietu ministru, kurš eh, runāja par uh, to, ka mm, vēlēšana dēļ Izrēlā, ASV un Arābu mm, pavasā rezultātā patreiz ir mm, iestājies tāds sastrēgums sarunās, un te iet runa par papildus protokolu un tā ratificēšanu vai neratificēšanu. Es personiski uzskatu, ka mums nevajadzētu jaukt lietvārdus ar īpašvārdiem un ēnu ar pašu priekšmetu, kas met šo ēnu. Es saprotu, ka ir, zinām, Izraels vaina tajā, ka miera process nenorit eh, tuvējos austrumos, kā tas bija iecerēts, bet te ir arī pozitīvā puse un viens no iemesliem, eh, ko minēja arī Kaisers kundze un ko vajadzētu atcerēties, ir tas, ka mums nevajadzētu mm, to, teiksim, savu atzīšanu šīm okupētajām teritorijām caur šo nolīgumu. Kā ēnu referents no. Kā ēnu referenta no mūsu grupas jau teica, mēs varētu šādu līniju atbalstīt, bet jebkurā gadījumā mums ir jāraukās, lai šis jautājums tiktu risināts samērīgi un līdzsvaroti. Paldies! Kolēģi! Paldies! Gomešs Kolns, divas minūtes. Es, eh, protams, saprotu šos argumentus, kas tika minēti, un it īpaši mūsu ziņotāju centienus atrast kompromisa risinājums, kas varētu vienot parlamentu un tajā pašā laikā arī ļautu šajā komitejā, kas ir politiskā komiteja, kas, pareizāk sakot, ir domāta politiskajām disku, diskusijām. Uh, lai mēs ievērotu mūsu principus un uh, tiesiskumu. Es esmu pārliecināta, ka mūsu politiskās grupas principi, un kā jau arī teica iepriekšējais runātājs, ši, šie nav jautājumi par, uh, šeit ir, uh, nav runa par tehniskiem jautājumiem, šeit ir runa jau par politiskiem jautājumiem. Un mēs, uh, mums ir jāņem vērā to, ka katrā gadījumā mūsu partneri to tā arī interpretēs un tas ir ļoti svarīgi. Un šis uh, politiskais uh, novērtējums um, ir svarīgs. Un mums ir, protams, jāturpina arī uh, šīs iesāktais uh, process. Jo uh, un tādēļ es vēlētos teikt nē Un ņemot vērā šo politisko novērtējumu, tad mēs jau arī būtībā arī veicam juridisku novērtējumu. Tā tad mēs būtībā novērtējam, kas tad ir Eiropas Savienības tiesības, ja mēs runājam par cilvēktiesību aizsardzību. Vāders kundz, lūdzu. Uh, paldies, prezident kungs. Uh, tā kā runas laiks ir saīsnāts, es labprāt atsauktos uz to, uh, Eh, ko, eh, kas jau ir dzirdēts. Es pilnīgi piekrītu tam, ko teica um, ēnziņotāja Gjanaku kundze. Arī Šiviets kungs eh, ļoti precīzi raksturoja situāciju Andrikienas kundze un tieši tāpat arī Sala Franks kungs. Es faktiski neatkārtošu to, ko viņa teica, jo es pilnībā pievienojos tam, ko viņa teica. Es vienīgi gribētu mazliet atgādināt uz dažām līdzībām, jo dažkārt, diemžēl, mēs pieviel, pielietojam kā tādus dubult standartus. Ja mēs sekojam šai loģikai un gribam ar šo papildu protokolu atrisināt visas reģionu problēmas, tad pēc analoģijas mums vajadzētu šiem pašiem deputātiem, kas iestājas pret nolīgumu, nu, teiksim, bloķēt visas tirzniecības attiecības, piemēram, ar Armēniju, kamēr nav izvests karaspēks no okupētajām kalnu Karabahas teritorijām. Tieši tāpat mums vajadzētu bloķēt tirzniecības attiecības ar Krieviju, kamēr nav atrisināts Dienvidosetijas un Abhāzijas jautājums, bet mēs to nedarām. Tāpēc, acīm redzot, tomēr mēs nošķiram tirzniecības attiecības, kas ir izdevīgas gan mums, gan visam šim reģionam, kā ļoti pareizi Andrikienas kundze teica, no ļoti politizētām attiecībām. Un es tiešām gribētu teikt, ka ar šo līgumu mēs nevaram atrisināt visas reģionu problēmas, kuras neapšaubām ir jārisina, un tāpēc es gribētu aicināt uh, nekavēties un noslēgt šo protokolu, jo šis aka līgums ir ļoti vajadzīgs, tas ir izdevīgs gan Eiropas Savienībai, gan es uzsveru visam reģionam, kas atrodas gan Izraēla, gan arī visam pārējiem pieguļojušajam reģionam. Paldies! Grazie, la parola al collega Tannock. Liels paldies! President, well, um... Liels paldies, priekšsēdētāji! Uh, man šķiet, ka šeit jau mēs ir deja vu sajūta, jo mums bija tāda pata diskusija pirms pāris mēnešiem par to pašu jautājumu, un par tiešām nostājas vēl nav mainījušās, pareizāk sakot, tās pat vēl ir nostiprinājušās. Šeit uh, vairākas personas komitejā vēlās arī aizstāvēt Izrēlu, un arī šajā Mm, nolīguma variantā, papildu protokolu variantā, viņi arī vēlās uh, aizstāvēt, lai arī te mēs pārkāpjam patērētāju tiesības un arī, um, ja mēs runājam šeit par farmācijas produktiem un kvalitāti. Es nevēlos atkārtot uh, visu šos uh, argumentus, kas jau iepriekš tika minēti, un to, ko visi, uh, tātad viedokļi, kas jau tika minēti, bet es nevēlu, bet katrā gadījumā šīs piekrišana šim papildu protokolam sniegs būtībā nostiprinās Izrēlas teritorijas jautājumus. Un tādēļ es vēlētos, lai mēs šo lēmumu pieņemtu jau tagad, nevis pēc diviem gadiem. Un tādēļ um, mēs uzskatām, ka uh, Mēs, kā ECR grupa, arī balsosim šajā gadījumā par šo papildu protokolu. Paldies! Ar Laki! Ar Laki! Kungs, paldies priekšsēdētāji! Diskusijas pašlaik ir. Uh, um, ir aizgājuši tā, ka vairums uh, de, tātad, deputāti ir pateikuši, ka šis ir politisks jautājums, nevis tehnisks, un es īsti nevaru saprast, Eh, kādā veidā mēs varētu šo jautājumu, būtībā šo svarīgumu samazināt. Mēs tikai nevēlamies runāt par Izraels politiku, mēs arī runājam par uh, starptautisko likumdošanu un it īpaši par cilvēktiesībām. Ja mēs šajā parlamentā nolēmjam, ka mūsu tirzniecībā ar ārvalstīm neņemam vērā cilvēktiesības un vēl citus faktorus, tātad mēs būtībā neizveidojam nekādas prasības, tad uh, mēs varam pieņemt lēmumu. Bet, ja mēs šeit izvirzam kaut kādas prasības par to, ka šīs prasības ir ļoti svarīgas, uh, lai nodrošinātu šo tirzniecību ar citām valstīm, tad mēs būsim konsekventi. Uh, Mēs nevaram vienkārši mainīt uh, šīs uh, prasības, uh, ņemot vērā tās, šīs valsts politisko nozīmību vai, vai lielumu. Un ņemot vērā to, ka Izrēla ir svarīga valsts, un to visi arī apzinās, un tādēļ mums ar šo nolīgumu nevajadzētu slēpt īsto patieso politisko saturu, mums vajadzētu noraidīt šo nolīgumu, Jo ņemot vērā cilvēku tiesības likumdošanas un to, ko Izrēla ir darījusi, tad mums, kā, kā Eiropas Savienības parlamentam, vajadzētu būt konsekventiem un mums arī jāizvērtē šo pārkāpumu lielums un ņemot vērā to, ka šī valsts būtībā okupē citu, teritori, citu teritorijas. Tas nozīmē, ka šis ir viens no lielākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Un mums ir jābūt konsekventiem. Eh, mēs bieži vien eh, nu, nosodam tādas mazas valstis un eh, mēs izmantojam citus kritērijus. Un mums nevajadzētu aizmirst šos jautājumus, ja mēs runājam par šo nolīgumu un Izraels jautājumiem. Paldies! Feta, kolēga. Paldies! Latvijas kundze. Lielas paldies! Es uh, būtībā varu pievienoties visiem komentāriem, kas būtībā pretojās Dekaizars kundzes ieteikumiem, un arī Dafa kungs jau to teica. Tas, kas ir nepieciešams, ir būtībā šeit pieņemt lēmumu, un kas nozīmē arī plenārsēdē jau pieņemt lēmumu. Citādāk tas jau padarīs šo parlamentu par izsmieklu. De, de Kaiseras kundzes eh, jautājums par teritoriju un par juridisko atzinumu. Es domāju, ka mēs eh, šo jautājumu varētu risināt vairākos veidos, ja tīpaši, ja mēs sarunā, eh, tātad sadarbojamies kopā ar juridisko dienas, es piet, par tiešām varu piekrist, ka mums ir nepieciešams runāt par šīm Izraels teritorijām, un, un, un tas ir jāatzīst tā, ko, kā mēs to atzīstam ar starptautiskajiem nolīgumiem un mēs domājam, ka mēs to efektīvi varam arī īstenot. Uh, šķiet, ka šeit ir kaut kāds um, um, atlikšanas spēlīts norisinās, iespējams. Šķiet, ka šī situācija tuvos austrumos ir tik sarežģīta un tādēļ uh, ir ļoti grūti izvēlēties, kurš tad ir tas labais un kurš ir sliktais tēls. Un uh, katrā gadījumā šeit mums ir jāuzņemās ar, arī atbildība par šo procesu, bet katrā gadījumā šī nav, tā, uh, šī nav vienīgā puse, kas ir atbildīga. Un uh, mēs arī esam jau balsojuši par um, tirzniecības nolīgumu ar Palestīnu. Es neesmu par to, ka mēs um, atliekam šo balsošanu, un tas pats arī attiecās uz arī par šo ziņojumu izstrādāšanu Intā. Ņemot vērā to, ka uh, katram deputātam ir šīs demokrātiskās tiesības balsot par šo papildu protokolu, mums nevajadzētu to atlikt. Paldies! Kostelkungs no tātad Palestīnas delegācijas pārstāvs. Jums tiek dots vārds. Liels paldies! Es neesmu šī komitejas biedra, bet es vēlētos izteikties par šo jautājumu. Kā jau tas tika teikt, šeit bija vairākas diskusijas par to, vai šis ir juridisks jautājums vai politisks jautājums, lai arī juridiskais atzinums tika jau, tika jau izklāstīts. Bet tajā pašā laikā es vēlētos arī pievienoties Dekaizers kundzei, ka tas ir politisks jautājums. Pagājušajā nedēļā šajā komitejā mums bija arī ārlietu ministrs ieradies no no Palestīnas, un arī tika runāts par esošo situāciju. Par cilvēktiesību pārku, pārkāpumiem okupētajās uh, teritorijās. Un uh, cilvēki, kas runāja par šo situāciju, tad mēs šeit runājam jau par Izraels nu, nosodīšanu, bet tajā pašā gadījumā šis nav sods, bet gan mēs vēlamies nosūtīt ļoti spēcīgu signālu, politisku signālu. Tā kā es esmu uh, pirms pāris nedēļām tikai pievienojos parlamentam, šad mēs esam dzirdējuši vairākus jau tātad uh, paziņojumus par cilvēku tiesībām tie neko nenozīmē, ja mēs patiešām tos arī um, neaizstāvēsim ar rīcību. Un es domāju, ka šajā gadījumā mēs to varētu arī darīt, un uh, patiesībā Lisabons līgums mums liek to darīt. Un es domāju, ka De Kaisers kundze ir ļoti līdzsvarots ziņojums, un viņas priekšlikums, ka ir jāpaskatās uz interziņojums, lai mēs varētu risināt šos jautājumus un arī par šiem apmetņu izbūves jautājumiem un par cilvēktiesību pārkāpumiem. Jā, tas patiešām tie, tas būtu pareizais virziens, ko, ko mēs varētu uzsākt. Un kā jau Dekaizars kundze minēja, es, atbild, um, es būtībā atbalstīšu šīs ziņotājas uh, atzinumu, un mums ir nepieciešams politisks lēmums par šo jautājumu. Liels paldies, Belder kungs. Un tad mēs noslēgsim mūsu diskusijas. Un ņemot vērā to, ko jau Palestīnas delegācijas pārstāve to ir teica, tad mums ir nepieciešams šis lēmums, un es tam varu pievienoties. Mūsu politiskā grupa vēlēs Uh, atbalstīt uh, šo nolīgumu. Mums ir nepieciešams šis dosjē būtībā noslēgt, jo būtībā šis dosjē jau, jau divus gadus uh, virzās uz priekšu un tas uz priekšu. Un tādēļ mums kā parlamentam vajadzētu beidzot arī pieņemt lēmumu, citādāk jau patiešām mēs kļūstam par izsmieklu un tagad ir tiešām laiks pieņemt lēmumu. Un katrā gadījumā tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un ja mēs vēlamies to uz uh, melns uz baltu uzrakstīta, tad mums ir pašlaik arī jāpieņem lēmums kā Eiropas Savienības parlamenta. Mēs pilnībā atbalstam šo nolīgumu un pēc iespējas ātrāk to vajadzētu arī apstiprināt attiecīgajā komitejā un pēc tam to nodot tālāk plenārsesijai. Lielas paldies! Kā priekšsēdētājs es eh, neizteikšos, tikai īsi uzdošu tehnisku jautājumu. Uh, lai saprastu Dekaizars kundzes nolūku. Mēs vēlamies tagad pat panākt uh, iesaldēšanu. Vai šeit ir ne, jāievēra noteikti kritēriji, jā vai nē, vai šeit mēs runājam par diviem gadiem, vai šiem uh, gadiem vai, ir jābūt saistošiem, vai jūs to varētu komentēt? Reprezentēta da Arthur. Un šajā gadījumā es arī varētu uzdot uh, jautājumu. Vai kāds komisijas pārstāvis pārstāve vēlētos izteikties par šo jautājumu. Te Lopinkungs, vai jūs vēlaties izteikties par šo jautājumu? Um, izteikšos īsi, esmu no ģenerāla, uh, tirzniecības ģenerāla direktorāta. Um, mēs um, tātad par šo nolīgumu diskus, diskutējām. Un mēs sapratām to, ka Eiropas Savienības juridiskais dienests, parlamenta juridiskais dienests arī apstiprināja šo nolīgumu. Šeit ir divi aspekti, kas ir ļoti svarīgi. Pirmais aspekts ir sarunas, tās ir apstiprinātas par to, ka šīs sarunas ir norisinājušās, ņemot vērā Eiropas Savienības likumdošanu, Un tādēļ jautājums par to, ka šeit nepieciešama grozījumi, ir būtībā hipotētiski jautājumi. Tas nebūtu mūsu interesēs, jo mēs esam veikuši arī attiecīgās analīzes, un tās ir šeit tiek tikušas prezentētas. Otrs jautājums ir attiecībā uz dokumentāciju. Un juridiskais dienas arī apstiprināja, ka mēs visas problēmas varam arī risināt uh, īstenošanas līmenī šeit ir attiecīgie mehānismi paredzēti, kā mēs to varētu veikt arī šajā nolīgumā. Tātad šeit ir vairāk tādi juridiski jautājumi no mūsu aspekta. Un mēs tos, tātad būtībā no juridiskā aspekta mēs to varam at, m, mm, apstiprināt, kā tas ir. Paldies! Liels paldies! Tad es došu vārdu ziņotājai uz piecām minūtēm. Lūdzu, Tekaizer kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es varbūt neatbildēšu uz visiem uzdotiem jautājumiem, bet sniegšu dažus skaidrojumus. Pirmkārt, vai mēs runājam par to, ka būtu jāsoda Izraela? Protams, ka nē, tās nav nekādas sankcijas. Gluži vienkārši mums ir jāformulē sava nostāja attiecībā pret de facto attiecību pacelšanu jaunā līmenī ar Izrēlu un jaunajā kaimiņu attiecību politikā. Protams, ir um, paredzēts, ka ir jāparādz nosacījumi attiecību tālākai veidošanai ar noteiktām valstīm. Mums ir jāapzinās, ko mēs vēlamies panākt. Šobrīd mēs no Izraels nevaram prasīt, lai uh, tiktu iedibināts miers šajā reģionā. Tas nav pilnībā atkarīgs no Izraels, bet apmetņu veidošana gan ir at Izrēlas atbildība. Austrum Jeruzālemes uh, kolonizācija arī tā nav saistām ar sarunu turpmāko gaitu. Tālāk par uh, gāzas blokādi arī šeit uh, Izraēla izlēma kādus uh, ražojumus aizliedz uh, tur ievest vai muitas darbību. Līdz ar to mēs nevēršamies pret Izraelu tādēļ, ka nav noslēgts um, miers, bet gan mēs varam pieprasīt no Izraels cilvēku tiesību ievērošanu, uh, lai uh, varētu panākt attiecību pacelšanu jaunā līmenī runājot par kaimiņu attiecību politiku. Man saka, jā, ja mēs izvār, izvirzīsim šādas problēmas Izrēlē, tad nekas jau nenotiks. Ja tas tā tiešām ir, tas nozīmē, ka mums ir nopietni sarežģījumi ar Izrēlu. Ja mēs varam no vienām valstīm prasīt šādas lietas, bet nevaram prasīt tās no Izrēlas, tad kaut kas nav kārtībā. Es uzskatu, ka politiski, ja mēs neko nevaram panākt cilvēku tiesību jomā Izrēlā, tas ir vienkārši skandalozi, un to es atklāt arī pasaku. Un tādēļ es saprotu, protams, arī, ka šai parlamentā un šajā komitejā, un kā tā, to paziņoja arī tautas partijas grupas pārstāvi būs tāda tā deputāta, kas iestāsies par nolīgumu atbalstīšanu, bet būs arī citi, kas iesniegs grozījumus pret šo nolīgumu atbalstīšanu, uh, uh, lai panāktu kaut ko vairāk, kas gan varbūt tas neatiec uz mieru sarunām. Tālāk par juridiskiem aspektiem Esmu iepazinusies vairāk kārt, esmu izlasījusi šo tiesisko atzinumu. Tur teikts, jā, tur viss kā parasti. Izrēla apgalvo, ka tās ir uh, teritorijas, uh, kas ietilpst Izrē, Izrēlas kontrolē, un mēs atkal sakam, ka mēs neatzīstam, un tas arī viss. Bet jautājums, kā tad izskatās situācija uz, uz vietām? Uh, tas neko nemaina. Pie, mums joprojām tiek ievēsti kolonu apmetnēs ražotie izstrādājumi pa apkārtceļiem un nekas nemainās. Un lai uh, panāktu kaut kādu kompromisu, tomēr es savā uh, uzmetumā atzinuma projektā ierakstīju tādu uh, tehniskāku pieeju, proti šo ierosināju starp posmu ziņojumu. Te nav runa par to, ka mēs atliekam nolīguma apstiprināšanu. Ja jūs nolēmjat, ka mēs nekādus politiskus signālus negribam dot un apstiprinām šo nolīgumu, tad uh, šis starp posmu ziņojums palīdzēs mums pārbaudīt, vai situācija uz vietām mainās reāli vai nē. Un Uh, saskaņā ar parlamenta reglamentu 81. pantu. Uh, tajā ir noteikts, ka starp posmu ziņojumos iekļauj ieteikumus grozīt uh, tiesību aktus. Līdz ar to var arī ar to starpniecību vainu pārbaudīt, kā šie tiesību akti tiek īstenoti, vai arī paredzēt tajos grozījums. Tātad gadījumā, ja vairākums tomēr atbalstītu šā nolīguma apstiprināšanu, tad mēs varētu iekļaut šādu nelielu teikumu, ko es vēlos iekļaut. Lai par spīti tām, kas uh, šeit viss izskanēja, nolīgums tiktu atbalstīts, tad es nevēlētu vēlētos uh, neredzēt uh, šo situāciju un atzīt, ka mēs nekādi nevaram ietekmēt to, ka Eiropā tiek ieviesti kolonijās ražotie izstrādājumu un ka komisija, protams, ir pilna labas grības, bet neko nevaram darīt. Mēs tā deklarējam, ka mēs neatzīstam okupētās teritorijas, bet konkrēti nekas nemainās. Un tad es uzskatu, ka šādā gadījumā būtu jāmaina nolīgums, un tādēļ šeit ir paredzēta tāda iespēja, ka situācija tiek izvērtēta, to dara Starptautiskās tirzniecības komiteja, nevis mēs, un es tādēļ ierosinu šādu risinājumu. Manuprāt, politisks kompromiss mums nebūs panākams, bet mēs varam panākt kompromisu tehniskā jautājumā, nevis politiskā jomā, un tāds ir mans secinājums. Un atkārtojiet vēlreiz, lūdzu, man, man eh, jūsu jautājumu priekšstādātāji. Priekšstādātājs, jā, jūsu lūgums eh, atlikt, iesaldēt šo nolīgumu, vai ir kaut kādi konkrēti nosacījumi eh, paredzēti šai sakarā vai nē. Un otrs, jūs runājāt par divu gadu periodu, vai tam ir kāds pamatojums. Jāsaka, ka Kaisers kundze, es neierosināju ne iesaldēt kaut ko, ne arī noteikti divu gadu periodu. To ierosina Startautiskās tirzniecības komiteja. Es esmu iesniegusi tādu kompromisa risinājumu, sagatavot starp posmu ziņojumu un, un Līdz ar to varētu paredzēt pavisam nelielus grozījumus, nevis pārskatīt pilnībā šo protokolu, izdarīt nelielus grozījumus. Es neierosinu iesaldēt. Uh, politiskās grupas uh, ir pieņēmuši savus lēmumus, es uh, neiebilstu, es pieņēmu šos lēmumus, es neierosinu jau, no jauna iesaldēt, jo, manuprāt, politiskā situācija nav tam gatava. Es ierosinu uh, sagatavot starposmu ziņojumu, tas neko neiesaldē, bet tas paredz iespēju grozīt uh, īstenošanas procedūru un tad atbilstoši arī rīkosties starptautiskās tirzniecības komiteja. Uh, grozījumu iesniegšanas termiņš ir 29. mārts pusdienlaiks. Labi, pārējām tālāk pie ceturtā punkta pasažieru datu reģistra datu izmantošana. Eh, atzinuma autore ir eh, baronese Sāra Latforde. Gribētu atgādināt, ka lūdzu ievērot klusumu zālē. un lūdzu telpu atstāt pēc iespējas klusāk, lai varam mierīgi turpināt darbu. Tātad mm, mēs mm, koncentrēsimies tikai uz tiem grozījumiem, kas attiecas uz afetu kompetenču jomu, lai tādējādi nedublētu darbu kas tiks veikts eh, citviet par šo atzinumu. Kolēģi, gribētu lūgt jūsu uzmanību, saka priekšsēdētājs. Tātad mūsu komiteja organizēs viedokļu apmaiņu tikai šodien par šo jautājumu. Dod vārdu Barnesē Latvārdēju. Mikrofons runātāja nav ieslēgts. microphone, please. Sorry, sorry, sorry. Thought it was on. Um, as you rightly say, Chairman. Kā jūs teicāt, priekšsēdētāji, šīs komitejas uzdevums ir paraudzīties uz ierosinātās direktīvas ietekmi uz uh, ārējiem uh, aspektiem. Šajā gadījumā neiet runa par nolīgumu ar ASV, par PDR, pa ko balsojām eh, šorīt no rīta Liba komitejā. Tā kā es paskatīšos tagad uz to, kādi ir tie ārējie aspekti, kas mums būtu jāuzsver. Tātad, Daudzskaitlīgās rezolūcijās jau gandrīz desmit gadus Eiropas parlaments ir pasvītrojis nepieciešamību PDR skatīt datu privātuma un pilsoņu uh, pamattiesību kontekstā, un mēs esam centušies nodrošināt, lai PDR tiktu izmantoti tikai tiesību sargājošos nolūkos eh, teroristu uzbrukumu, apdraudējumu un uh, starptautisku noziegumu gadījumā. Un mēs esam pasvītrojuši nepieciešamību slēgt nolīgumus ar trešajām pusēm tādējādi, lai tas atbilstu mūsu uh, standartiem par personas datu aizsardzību. Tātad galvenais darbs pie šī direktīvas eh, projekta notiek Libe komitejā, kur Kirkhopf kungs ir referents. Viens no maniem mērķiem, sagatavojot afet atzinumu, ir bijis nodrošināt konsekventu sakarību starp Eiropas eh, Savienības normām un gaisa pārvadātā izcelsmes valstu tiesību normām. Es īsumā izskatīšu grozījumus. Pirmajā grozījumā Esmu norādījis, ka pārējais perioda beigās, pēc tam, kad gaisa pārvadātājiem ir jānodod PDR dati Eiropas Savienībai, tātad jāizmanto šī push funkcija, ja ir kādas problēmas, tad tas būtu jārisina komisijai un būtu jāizvairās no individuālām iniciatīvām vai sankcijām no dalībvalstu puses. Tātad nodrošināt šeit kopienas līmeņa pieeju, risinot jautājumus ar aviokompānijām, jo ja ir kaut kādas tehniskas problēmas, tad mēs negribētu, lai dažādas dalībvalsts sniegtu atšķirīgu reakciju. Tālāk, otrajā grozījumā esmu norādījusi uz to, ka pasažieru tiesības ir vienādi jāpiemēro Savienības pilsoņiem, kā arī trešo valstu valsts piedarīgajiem. Tā, protams, ir iezīme, kas eh, ir noteikta mūsu datu aizsardzības likumdošanā, un šī aizsardzība netiek nodrošināta pēc valsts piedarības principa. Trešajā grozījumā esmu norādījusi, ka Principā es nepiekrītu iekšējo, Eiropas Savienības iekšējo lidojumu iekļaušanai šajā sistēmā jau no paša sākuma. Jo nu, šo jautājumu skatīs Lība komiteja, bet šeit uzmanību esmu pievērsusi attiecībām ar trešo valstu aviokompānijām. Un es esmu nobežījusies par to, lai mums būtu uh, pārējais noteikumi, kas ir reāli piemērojami. Un kas attiecās uz iekšējiem lidojumiem, tad eh, šo prasību attiecināšana arī uz tiem varētu traucēt efektīvai PDR eh, schēmas īstenošanai un varētu nozīmēt pārslogošanu. Es domāju, mums vajadzētu iemācīties vispirms staigāt, pirms sākam skriet. Tātad vispirms piemērot šo sistēmu attiecībā uz ārējiem lidojumiem ārpus Eiropas Savienības un pēc tam vēlāk domāt par to, ka varbūt varam to izmantot arī iekšējos lidojumos. Tālāk. No 4. līdz 8. grozījumos esmu uzsvērusi, ka startautiskie nolīgumi jāveido tā, lai aizsardzības pasākumi būtu tādi paši, kā nosaka šī Eiropas Savienības direktīva. Uh, Un līdz šīm PBR nolīgumos mums ir izdevies to iestrādāt. Es zinu, ka ir eh, zināmas eh, šaubas eh, pār nolīgumu ar ASV, un man arī šorīt no rīta balsojot Liba komitejā par to bija zināmas tādas iekšējās šaubas un nemiers. Tādēļ starptautiskajiem nolīgumiem nav jābūt tieši tādiem pašiem kā Eiropas Savienības likumdošanai, bet tiem ir jābūt savietojamiem ar šo likumdošanu, un par to runā 4. līdz 8. grozījumi. Un, vispēcot, 6. grozījumā es ierosinu paplašināt to informācijas apjomu, par ko zimo komisija, tātad par pušu metodas e, īstenošanu un uh, pār jebkādām problēmām, kas saistīta ar datu nodošanu trešajām valstīm. Jo mums ir jāredz, cik bieži šāda datu nodošana notiek. Katrā ziņā esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi ir. Paldies! Grazie molt! Liels paldies! Došu vārdu Fajonu kungam lūdzu divas minūtes. Fajonas kundzēs atvainojos divas minūtes. Paldies! Vispirms es gribētu pateikties manai kolēģei Sārai, varu atbalstīt viņu vairumā jautājumos arī Liba komitejā šis jautājums jau tika skatīts, un es uzskatu, ka šīs direktīvas galvenais nolūks ir cīnīties pret terorismu. Mums ir iespēja ieviest koordinētu sistēmu, bet ir vesela rinda šaubu. Pirmkārt, vai mums ir nepieciešama datu analīze, vai mums ir nepieciešama cilvēku vārdi, mājas adreses, pases numuri, bankas kontu numuri. Es domāju, mums eh, ir izlēmīgi jācīnās pret terorismu, bet tajā pat laikā ir nepieciešams nodrošināt personas datu aizsardzību, lai nepārkāptu tiesības uz privātumu. Tā kā šeit ir nepieciešama samērīga pieeja, kas būtu arī efektīva cīņā pret terorismu. Šie dati ir jāizmanto tikai un vienīgi terorismu apkarošanas nolūkos un nevis smagu noziegumu gadījumos. Tā bija viena no lielākajām problēmām nolīgumā ar ASV, kas šodien saņēma atbalstu balsojumā Liba komitejā. Tālāk par izmaksām. Šeit ir liels šaubs par to, neatkarīgi no tā, vai dati tiks apstrādāti tikai attiecībā uz ārējiem lidojumiem. Par iekšējiem lidojumiem, domāju, šeit vispār nav jēgas to darīt. Izmaksas būs ļoti augsti tīpaši mazajām valstīm Tādēļ uzskatu, ka mums ir nepieciešama centralizēta sistēma, bet Eiropas komisija šim jautājumam nav pieskārusies. Ir vēl viena lieta. Gribētu pievērst jūsu uzmanību uz neseno Eiropas saimnības pētījumu par pamatu tiesību ievērošanu, un šajā pētījumā ierosinātā direktīva tiek kritizēta. Mēs arī lūdzām mūsu liba kolēģu atzinumu, bet viedokļi atšķiras mums nepieciešams vēl laiks. Romero Lopes kungs divas minūtes, lūdzu, jo mums vēl ir daudz svarīgi jautājumi jāapskata. Šis instruments ir balstīts uz uh, to instrumentu, par ko nobalsojām šorīt Liba komitejā. Tā mērķis ir bijis apkarot terorismu. Tajā pat laikā šīs normas ir pretrunā ar Lisabonas līgumu, jo tie negarantē cilvēku datu neaizskaramību un netiek nodrošināta nepieciešamā personas datu aizsardzība. Es esmu ļoti kritiski attiecībā uz šo reģistru. Nav iespējams cīnīties pret uh, uh, terorismu un noziedzību, ja visi pilsoņi tiek uzskatīti par aizdomās turamām personām. Es neesmu jurista, bet es atceros uh, Bakarija kunga teikto, kurš bija slavens eksperts krimināla tiesībās. Viņš teica tā, labāk, uh, lai noziedznieks staigā uz brīvām kājām, nekā nevainīgs cilvēks tiek ieslodzīts cietumā. Es domāju, ka šīs ir deb šīs debatas būtu jāizvērš visās valstīs, ne tikai šāro ierobežotā lokā jo tā ir tiešām ārkārtas procedūra, un šajā gadījumā, es domāju, ir īpaši svarīgi jāraugās, lai mēs nodrošinātu tiesiskumu ievērošanu. Tālāk izmaksas, par tām nebūtu jārunā šeit. Protams, par to ir jārunā, bet ne jau šeit. Es domāju, ka dalībvalsts būs tās, kam tas viss būs jāfinansē. Paldies! Paldies! Es um, nedomāju, ka daudz itāļu citētu, bet arī došu vārdu Tafas kungam. Microphone. Microphone. Uh, is it on? No. No. Here's another one. Here's the next one. Oh. Yeah. The uh, The, uh, thrust of these, uh... Šo grozījumu ievirzi varētu rezumēt. Uh, ir tāda, ka jācīnās pret terorismu un jāsagla, jārūpēs par cilvēku tiesību ievērošanu. PDR datu nodošana ir jāaprobežo ar tiem gadījumiem, kad tie nepieciešami, lai uh, izmeklētu un novērstu teroristu uzbrukumus. Salīdzinot ar Eiropas aresta uh, rīkojumu, nav nekādas garantijas paredzētas šai gadījumā. Jo šobrīd patiesībā apvienotās karalistas pavalsniekus var uh, izdot valstīm, kur tos ievieto bijušās drošības komitejas uh, cietumos ar ļoti smagiem ieslodzījuma apstākļiem. Un tādēļ uh, baroneses Latfordas un Brītu liberālu demokrātu pasaulē nav paredzētas nekādas garantijas Eiropas aresta rīkojumam, jo patiesībā šeit mēs savukārt runājam par Eiropas datu nodošanu, un tagad mēs gribam noteikt garantijas, kas tad ir svarīgāks. Uh, ja ir Eiropas marķējums kaut kam, tad patiesībā mēs ar vienu virzamies uz Eiropas supervalsti, un vai cilvēki to patiesībā vēlas. Ar laki. Vienu minūtu, lūdzu. Man ir vairākas uh, iebildes pret šo priekšlikumu. Ceru, ka uh, parlaments to noraidīs vai pamatīgi grozīs. Kolēģi jau pauda viedokli par to, cik šis instruments ir likumīgs un tiesisks, bet es apšaubu arī, cik tas ir liederīgs cīņā pret terorismu. Esmu organizētās nodziedzības un terorismas apkarošanas speciālists. Mēs tagad uh, atdarinām amerikāņu paranoisko nostāju. Priekšsēdētājs aicina ievērot klusumu, jo drīzāk mēs tagad jūtamies kā diskotekā, nevis kā parlamentā, viņš saka. Beh, chiudiamo le, le porte. <laughs> Ir tiešām zālē pārāk liels troksnis, saka priekšsēdētājs. Ja jau, nu, jūs tā vēlaties, varam varbūt sākt arī dejot. Es aicinu aizvērt zāles durvis, lai garantētu klusumu. Lūdzu. Lūdzu, turpiniet ar Laki kungs. Tātad es uh, teicu, Zakārlaki kungs, baidos, ka mēs uh, Eh, rīkojamies tāpat kā amerikāņi cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. Viņi veido milzīgas datu bāzes, kuras patiesībā nekādi nav apliecinājušas uh, savu liederību. Un uh, arī Eiropas uh, valstu valdības patiesībā izmantoja citu stratēģiju. Uh, izmantoja selektīvus datus, izlūkdatus un netika veidotas tādas milzīgas datubāzes, jo to liederīgums ir apšaubāms, ir konstatēts gan, ka neviens mafijas vadonis vai terorists nav aizturēts izmantojot šādas datubāzes tiesību sargājošām iestādēm Eiropā jau ir nepi visi nepieciešamā informācija viņu rīcībā, lai uh, izsakot aizdomās turētās personas, un mums nav nepieciešams uh, palielināt uh, šādu cilvēku privātumu pārkāpjošu instrumentu apjomu. Paldies vārds kolēģim Ungurjānu. Lūdzu, pusotra minūte jūsu rīcībā, un pēc tam Lunačeks kundze runās. Piekrītu baroneses Latfordas teiktajam izņemot uh, piekto grozījumu, kurā ir uh, ierosināts, ka dalība valstis var nosūtīt PDR datus trešām valstīm tikai tad, ja ir noslēgts starptautisks uh, līgums par šo uh, jautājumu. Tas nozīmē, ka šādos gadījumos uh, PDR dati tiks nosūtīti tikai ASV un Austrālijai. Manuprāt, uh, prātīgāk būtu paredzēt noteikumus, kas ļauj dalīties ar PDR datiem uh, katrā atsevišķā konkrētā gadījumā. Tas nenozīmē, ka obligāti datu nodošana tiks atļauta bet gan datus varēs nodot tām trešajām valstīm, kuras nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni, un uh, tikai tad, ja tam piekritīs dalību valsts, no kura šie dati ir saņemti. Tagad vārds Lunačeks kundzei vienu minūtu. Paldies savas grupas vārdā. Es gribētu sākumā norādīt, ka kopumā mana grupa pat tāpat, kā to teica Arlākī kungs, apšauba, cik nepieciešama un samērīgi ir šāda datu vākšana un it īpaši attiecībā uz Latvords kundzes ierosinātiem grozījumiem. Mēs tikai dažus varam no tiem atbalstīt par datu aizsardzību, ka tā būtu attiecinām arī uz trešo valstu pilsoņiem, ne tikai Eiropas Savienības pilsoņiem, tas būtu atbalstāms, bet kopumā mūsu prāt šis uh, priekšlikums mūsu grupai nav skaidrs, vai tiešām šie dati ir nepieciešami cīņai pret terorismu un arī attiecībā uz šīm trešajām valstīm, ar ko jāsadarbojas, pat ja šādi nolīgumi ir ar Kanādu un uh, Austrāliju. Jautājums, kas uh, pārbaudīs, vai šīs valstis tiešām šos nolīgumus ievēro. Mūsuprāt, ir jādomā par cilvēku tiesību aizsardzību un personas datu aizsardzību, un šie aspekti ir tikpat svarīgi kā cīņa pret terorismu. Un, uh, ja valsts var, protams, būt valstis, kas mūs atbalsta cīņā uh, pret terorismu, bet varbūt arī tādi režīmi, kas izseko uh, režīma opozicionārus, izmantojot šos datus, un tādēļ manai grupai ir lieli iebildumi pret šādu nolīgumu, un mēs uh, vēl piedalīsimies grozījumu apspriešanā, bet kopumā mēs nevaram atbalstīt šo nolīgumu. Paldies! Uh, grozījumu iesniegšanas termiņš, gribu jums atgādināt, ir 29. marts. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta - viedokļu apmaiņa. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, bet es gribētu lūgt jūs izteikties ļoti īsi, jo mūsu viesi jau gaida aiz zāles durvīm. Jā, Latvords kundze saka, jā, tas nebūs ilgi. Es tikai gribēju komentēt uh, par uh, šīs direktīvas nepieciešamību un samērīgumu kopumā. Es uh, atzinumā uh, mūsu komitejas atzinumā par šo jautājumu nerunā, jo par to notiks debatas, galvenās debatas uh, pilsoņu brīvību komitejā. Es tikai uh, centos uh, pievērsties uh, citiem jautājumiem šajā atzinumā. Es uh, jau diezgan uh, sen nodarbojos ar PDR jautājumu, man par profilēšanas jautājumu nodarbojos pirms trim gadiem. Un es arī uh, apšaubu, uzskatu, ka mums ir jāpārbauda, vai tiešām uh, š, tas ir nepieciešams un samērīgs, bet, manuprāt, ar to jānodarbojas Lībe komiteja. Šeit nav nekāda sakara ar Eiropas arestrīkojumu, ne arī ar uh, ap apvienotās karalistes uh, liberālu demokrātiem. Es domāju, ka uh, ir arī īpaša mājaslapa, kur ir uh, visi šie jautājumi par Eiropas ārestu rīkojumu atspoguļoti. Uh, ir arī jautājums par izmaksām, kas, ir, uh, kas rodas uh, avio pārvadātājiem uh, datus apkopojot. Jā, tas arī ir nopietns jautājums, par ko diskutēs Libe komiteja. Romero Lopes kungs uzsvēra jautājumu par to, cik pamatots ir šis PDR jautājums. un tiek apstrīdēts komisijas izvirzītais uh, termins nezināmie aizdomās turētie. Tas ir ļoti ļaunu vēstošs uh, izteikums, vai nu ir zināms aizdomās turētais, vai tāda nav. Un galvenais mērķis ir cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību. Tā tiek šeit apgalvots. Es uh, pēc lielas šaubīšanās nobalsoju par uh, nolīgumu ar ASV, e, jo šeit definētais mērķis ir dažādi interpretējams. Un ļoti svarīga, manuprāt, būs uh, uzraudzība par šā nolīguma īstenošanu un izskatās, ka ASV un Eiropas Savienība jau to interpretē atšķirīgi. Atbildot Ungurjānu kungam, Es uh, jau neapgalvoju, ka ir nepieciešami nolīgumi ar trešajām valstīm. Cits uh, risinājums varētu būt, ka šī, šī valsts varētu būt pievienojusies uh, starptautiskai konvencijai, ka abas puses uh, ir konvencijas dalībnieces, bet šo jautājumu esmu gatava apspriest divatā ar uh, deputātu. Paldies. Tagad mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa par ārējiem finanšu instrumentiem periodam no 2014. gada līdz 2020. gadam. Aicinam zālē mūsu viesus, un tās ir Mara Marija. Nakī kundze daudzpusējo jautājumu izpildu direktoru no Eiropas ārējās darbības dienesta un Klaus eh, Rudišauers, kurš ir kvalitātes un ietekmes jautājumu direktors Eiropas komisijas Eiropeid. Un uh, Šī ir pirmā viedokļu apmaiņa par Eiropas Savienības ārējiem finanšu instrumentiem. Šie instrumenti tika apstiprināti pagājušā gada 7. decembrī. Šī diskusija ir ļoti būtiska, jo šie instrumenti um, atbalstīs Eiropas Savienības uh, ārējo politiku laika posmā no 2014. līdz 2020 2020. gadam ir svarīgi šos instrumentus aplūkot kopumā, un ir arī svarīgi uzklausīt dažādu pušu viedokļus, lai mums rastos uh, kopskats. Un es došu vārdu vispirms ērējā, Eiropas ārējās darbības dienestu pārstāvei par to, kādi šie instrumenti ir un kāda ir atšķirības ar no pašreizējiem instrumentiem. Kādā mērā ir paredzēta parlamenta kontrole par šiem finanšu instrumentiem un par strateģiskiem lēmumiem saistībā ar šiem instrumentiem. Otrkārt, kādā mērā šie lēmumi atbalsta demokrātiju un cilvēku tiesību ievērošanu un tāpat Tāpat kāda ir sadarbības starp Eiropas ārējās darbības dienestu un komisiju, uh, plānojot un attīstot šos instrumentus, un kāda ir paredzēta koordinācija ar dalību valstīm un starptautiskām um, organizācijām, starptautiskiem donoriem, un kādas ir uh, partnerības, kas veidojas ar saņēmēju valstīm it īpaši attiecībā uz Europe Aid programmām, un vēl jautājums par pilsonisko sabiedrību un nevalstiskām organizācijām, kā tās ir iesaistītas plānošanas un uzraudzības procesā. Kāda ir pašreizējā situācija un kādas ir nākotnes izredzes? Došu vārdu vispirms mūsu viesiem, katram trīs minūtes, un pēc tam uh, uzstāsies parlamenta deputāti. Vispirms uzstāsies parlamenta deputāti Vigēņina kungs, kurš runās par pirms iestāšanās instrumentu. Very much, uh, I'll be brief. Lielas paldies, es izteikšos īsi, jo uh, mums ir diezgan maz laika, bet es vēlētos uh, pāris li, uh, pāris lietas minēt. Tātad vispirms jau par IPA instrumentu, ja pirms pievienošanās palīdzības instrumentu. Mēs vispārīgi, protams, akceptējam par to, ka šis instruments var, varētu kļūt elastīgāks, tas būs orientēts vairāk uz rīcību politiku, kā arī sniegs iespēju, lai piešķirtu finansējums vairākām rīcību politikas, rīcību politikas sektoriem, uh, kā arī dalību valstīm, ja valstīm būtībā būs pieeja attiecīgajām rīcību politikas sektoriem, un lai, kad uh, tieši šajā pirmspievienošanās procesa laikā. Un katrā gadījumā mūsu partneri to um, gandarīt arī apsveic. Bet man būtu pāris jautājumi. Tā tad nepieciešams vairāk tādas uh, detalizētāk informācija, tā tad mēs jau gatavosim arī uzklausīšanu par šo jautājumu. Uh, un tas būtu ļoti liederīgi arī uzklausīt šo informāciju. Tātad pirmkārt jau Mēs zinām to, ka komisijas priekšlikumā ir specifisks fokus uz uh, politiskajiem kritērijiem, jo tīpaši tas attiecībā uz Rietumu Balkānu valstiem. Tātad specifiskās prasības, kas ir uh, šīm valstīm nepieciešamības, jo tīpaši, lai nod, nostiprinātu šīs iestādes, institūcijas, lai apkarotu korupciju. Uh, arī ievērotu cilvēktiesības un arī vēl citi faktori, kas šeit tiek minēti un kas ir ļoti specifiski ņemot vērā visas uh, valstis, bet arī tādi vispārīgi jautājumi, piemēram, izklī, izglītība, uzticības veidošana un tā tālāk. Tātad šie jautājumi ir tie galvenie pīlāri, ja mēs runājam par integrācijas procesu, un ņemot vērā šo aspektu. Kādā veidā tātad šīs identificētās rīcība politikas sektori, kā tie attiecās uz iestāšanās kritērijiem un kādā veidā tie varētu atspoguļot arī šo Rietumu Balkānu valstu uh, prasības nepieciešamības. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi noskaidrot un uh, tātad rīcība politikas jautājums. Jūs jau to minat regulā, ka šeit būs noteikts tāds um, maisījums starp šie, šiem um, instrumentiem, un arī tas tika atspoguļots strateģiskajā uh, dokumentā. Bet šeit rodās jautājums, ko jūs īsti ar to domājiet? Jo dažos gadījumos uh, šīs um, politikas uh, sektoros tas būs pieejams, tas nozīmē, ka šeit būs tāds, uh, vai, tāds tā, tā kā maisījums ar šiem instrumentiem, tas nozīmē to, ka uh, Eh, noteiktos rīcība politikas sektoros tas būs eh, pieejams, citos atkal te būs mazāka pieejamība, tātad komisija mazāk fokusēsies uz šiem sektoriem. Un eh, attiecībā uz ņemot vērā arī šī, šo valstu prasības. Un otrs jautājums, cik es saprotu, jūs uh, arī sniedzat atbildes, uh, es tūlīt arī beigšu. Uh, tātad par visiem instrumentiem, jo tīpaši šiem pirmspievienošanās palīdzības instrumentam. Tātad, kā jūs redzat parlamenta pārbaudi un parlamenta iesaistīšanos šajā visā ietvarā un arī, ja mēs runājam par daudzgadu stratēģiju, Es domāju, ka tas būtu ļoti interesanti uzklausīt jūsu uh, nostāju. Mēs, protams, arī turpināsim mūsu darbu pie šī jautājuma. Paldies! Paldies, Kukan kungs! Pēc tam Brādners kundze. Tātad par šiem instrumentiem man būtu divi vispārēji komentāri, un pēc tam es vēlētos arī jautāt uh, mūsu viesiem uz tātad jautājums. Runājot par Eiropas kaimiņa attiecību instrumentu, mēs, protams, ļoti augstu vērtējam šo instrumentu. It īpaši ir runājot par sadarbību, par demokrātijas veicināšanu, par cilvēktiesību ievērošanu, jo tie visi šie principi ir ļoti svarīgi un ņemot vērā, lai mēs varētu izveidot sadarbību ar šīm valstīm. Eiropas Savienībai nepieciešams šis instruments, kas ir efektīvs un arī spēj reaģēt uz mūsu kaimiņu valstu attīstības elementiem. Tātad šiem ir nepieciešams tātad atbalstīt jaut, tā, politiku, lai varētu viņi reformēties. Tādēļ Eiropas Savienības atbalsta līmeņi, kas tiek pielāgoti attiecīgi reformu un politiskajai attīstībai, es domāju, ka tas ir ļoti labi. Un es varētu uzve, uzdot piecus jautājumus mūsu viesiem. Pirmkārt jau piemēru runājot uh, vairāk vairumam principa piemērošana. Kādā veidā tad uh, ārējais dienests paredz, kā, kā šis praksē izskatīsies? Vai jūs varētu paskaidrot par šiem indikatoriem un uzraudzības mehānismiem, kas tiek minēti regulā? Kāda veida stimuli varētu tikt izmantoti, lai mēs varētu atbalstīt uh, šīs valstis, ja mēs runājam par uh, vairāk vairumam pieeju? Tad arī runājot par šiem uh, robežvērt, uh, progresa uh, vērtībām, lai mēs varētu izvērtēt um, mūsu kaimiņu valstu progresu. Kā arī jautājums par elastīgo fondu, izmanto, tātad, fondu izmantošanas elastīgumu kādā veidā mēs sadalām fondus attiecīgai valstīs, lai mēs varētu veicināt uh, pamatbrīvību, pamatbrīvības cilvēktiesību ievērošanu un tā tālāk. Tad attiecīgi prasības. Šeit, šeit ir veik, tiek minēta pieeja, kas attiecās gan uz pozitīviem un negatīviem noteikumiem. Tātad šeit būs specifiski mehānismi, kādi tad būs tie specifiskie mehānismi, ja mēs runājam par pozitīvo, pozitīvajām prasībām. Uh, un kādā veidā tad jūs varētu arī pieprasīt šo negatīvo, uh, negatīvās prasības. Katrā gadījumā pašlaik ir izveidojusies situācija, ka paš šīs, uh, šie elementi netika mm, izmantoti Eiropas kaimiņā attiecību politikā. Un to, ko parlaments uh, paredz, um, še, tas arī ir viens no elementiem, ko paredz Eiropas parlaments, runājot par stratēģiem. Lielas paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies par Antneres kundzi! Yes, sorry, the microphone didn't work. Over. Es atvainojos, uh, mikrofons nedarbojās. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos runāt par uh, trīs um, punktiem. Tātad par uh, stabilitātes instrumentu. Um, es vēlētos um, arī aizstāvēt 4.3 um, pantu un arī runāt par šo sadarbības veidošanu, um, ja mēs runājam par miera politiku. Uh, Es vēlētos arī pieminēt to, ka aptuveni 65% no Eiropas Savienības budžeta um, arī attiecīgi tiek uh, piešķirts tātad šim krīzes apkarošanas uh, instrumentam, bet es vēlētos šeit jau redzēt 70%, jo tas ir viens no galvenajiem stabilitātes instrumenta elementiem, un es domāju, ka mēs šeit varētu vēl pievienot citus datus un citus procentus arī 4. un 5. pantam, un es ar, tātad 15% un 10% attiecīgi. Runājot par tvērumu, tad šeit ir ļoti svarīgas po, rīcība politikas sektori, kas ir pieminēti jau arī pantajos un arī pielikumos, bet es domāju, ka šeit ir pa, vēl pāris lietas, ko es var, vēlētos pieminēt un grozīt. Es vēlētos nostiprināt šo saikni starp organizēto noziedzību un arī cilvēktiesim, kā arī par uzraudzību un ieviešanu attiecībā uz šiem pasākumiem. Un otrkārt, es šeit arī jautājums par dabas katastrofām un dabas katastrofu tātad um, rekonstrukciju. Um, man ir jāsaka to, ka šeit tas var tikt izmantots tikai tad, kad šiem, um, būtībā šiem, uh, šīm katastrofām ir ieteikuma arī uz drošības jautājumiem. Un tātad šie drošības jautājumi, kas izriet no šīm katastrofām. Tādēļ Mums, mēs šeit ir eko instruments un citi instrumenti. Un tad runājot par parlamenta pārbaudas jautājumu, tātad šeit ir ļoti liels jautājums arī par citiem instrumentiem. Kā tad, kādas īsti izskatīsies mūsu tiesības, ja mēs runājam par pārbaudu, un tādēļ es pievienojos tiem kolēģiem, kas um, ir uzdevuši šo jautājumu, tātad par šiem instrumentiem, tātad, lai nostiprinātu uh, parlamenta tiesības, ja mēs runājam par īstermiņa pasākumiem. Paldies! Lielas paldies! Mauro kungs par partnerības instrumentu. Lielas paldies! Um, Priekšādā man būtu pāris jautājumi. kas uh, tātad jautājumi, kurus es vēlētos uzde, uzdot mūsu viesiem, un, un tad attiecīgi viņi varētu arī precizēt informāciju un varbūt tās jūs varētu arī atbildēt uz tiem jautājumiem un reaģēt uz to komentāru, ko izteica iepriekšējā nedēļā. Tātad bija šeit viedokļa apmaiņas eh, starp eh, Eštonas kundzi. Uh, Un uh, viņi arī teica to, ka šis instruments ir ļoti skaidrs ārpolitikas instruments un ka tas ir viens no galvenajiem uh, instrumentiem, lai mēs varētu aizstāvēt Eiropas Savienības strateģiskās intereses. Tad kāds tad ir jūsu viedoklis, ja mēs runājam par partnerības instrumenta elementiem un kurus mēs varētu vēl vairāk nostiprināt, lai, uh, lai šis instruments attiecībā uz Eiropas Savienības ārpolitiku, lai mēs to vēl vairāk varētu nostiprināt? Un tad otrs jautājums eh, Rudešhaizer kungam. Šis partnerības instruments arī attiecās uz tām valstīm, kurām ir eh, ārpolitika ar Eiropas Savienību. Un tas būtībā nozīmē, ka šim instrumentam ir tāds tā kā globāls tvērums. Un tad šeit ir jautājums par eh, šiem priekšnosacījumiem, um, kā, kādas prioritātes tad ir, uh, lai mēs varētu īstenot šo instrumentu. Ir tīpaši, ja mēs runājam par Latīņamerikas valstīm. Un tad vēl viens jautājums ar uh, Marinaki kundzei. Kā jūs izvērtējat partnerības instrumentu? Tātad, tik, cik tālu Um, tā, cik labi var noturēt šīs partnerības instruments, ja ārkārtas situācijas. Tādās kādās situācijās tas varētu būt iedomājams un kāda veida laika periods tad šeit varētu būt uh, paredzēts, lai mēs varētu ātri rēģēt uz situācijām. Lielas paldies, Mauro kungs! Tātad demokratizācijas un cilvēktiesību instruments. Un es uh, arī mm, tātad viņa vārdā var uzdot jautājumus. Un kā tas tātad šeit ir jautājums, kāda, m, mm, par šo instrumentu, kādā veidā tas tika, kādēļ tas tika formulēts šādā formā, un viens no galvenajiem punktiem ir arī elastīguma elements. Un kādā veidā tad komisija paredz uh, tātad ārējā diena, ārējais dienas paredz uh, īstenot šo elastīgumu elementu, jo it īpaši, ja mēs runājam par stabilitātes instrumentu. Un trešais jautājums - cilvēktiesību un demokratizācijas instruments attiecās uz cilvēktiesību, vai arī netika ņem, ņemts vērā, vai arī pa, tā kā domāts, iespējams, ka šo instrumentu mēs varētu paplašināt. Tātad šie būtu tie jautājumi. Uh, Uh, kas uh, nāk, uh, tātad Lamsdorf vārdā es uzdevu šos jautājumus. Un runātājiem tiek dots 5 līdz 6 minūtes, un jūs, protams, varētu arī atbildēt. Māra Marinaki, um, globāla un daudzpusējā jautājuma izpildirektora. Thank you very much, Chair. Thank you for the opportunity for us. Uh, my... Liels paldies! Tātad mums, mēs ceram, ka šīs, šī diskusija un viedokļa apmaiņa mums palīdzēs turpināt mūsu darbu tātad par šo daudz, par daudzgadu finanšu schēmu un tiem ietvertajiem instrumentiem. Mēs ceram, ka tas būs, ka mēs saņemsim arī attiecīgi finanšu atbalstu nākamajiem gadiem. Jā, protams, mēs apsveram, ka šeit ir ļoti svarīgi, ka, ka mums ir nepieciešams iekļaut arī Eiropas parlamenta viedokli. Un mēs arī uzskatām, ka šie komentāri ir ļoti svarīgi, un kas varētu, mēs varētu arī turpināt vairāk detalizētāku diskusiju, kas attiecās uz šiem specifiskajiem instrumentiem. Uh, es eh, lūkšu kolēģiem arī nu, tātad eh, sniegt attiecīgi, mm, attiecīgo informāciju. Tad runājot par šiem uh, instrumentiem, mēs uh, kopā ar komisiju izstrādājam visas un izveidojam, attīstam, at, mēģinam atrast arī šos risinājumus, instrumentus, un mēs, protams, balstamies uz jūsu vadlīnijām, arī politiskajā līmenī. Mēs uzskatām, uh, ka šī pakotne, to, ko mēs esam šeit noslēguši, atspoguļo attiecīgās prioritātes nākamajam eh, daudzgad, nākamajai daudzgad finanšu schēmai, un tie arī tika prezentēti arī kopējā eh, komisijas eh, paziņojumā par globālo Eiropu, un tas pilnībā atspoguļo esošo politisko realitāti. Uh, Un ņemot vērā šos instrumentus, kas patiešām e, jaunais elements, kas netika atspoguļots iepriekšējos e, instrumenta pārskatos, ir tieši partnerības instruments. Šis partnerības instruments ir tas e, jaunais elements, un mēs, cik saprotam, augstā pārstāve, kā arī tātad Aštons kundze arī pirms pāris dienām par to, mm, par to runāja un teica to, ka tas tā ir būtībā pievienotā vērtība šai pakotnē, un tas ir būtībā nostiprina strateģisko vērtību, kā arī Eiropas Savienības prioritātes. Uh, un, protams, lai tie aizstāv mūsu augstākos principus, lai izskaustu nabadzību un veicinātu attīstību um, valstīs visā pasaulē. Tad runājot par partnerības uh, instrumentu, mēs, protams, balstamies uz jūsu viedokļiem un uz jūsu zināšanām Eiropas parlamentā, lai mēs varētu finalizēt šo formu. Tas iekļauj arī tādus elementus, uh, kas um, iekļauj vairākus uh, sadarbības sektorus un kur mēs uzskati, uzskatītu, ka šeit ir nepieciešams tos, šos sektors ietvērt, neņ, neņemot vērā neņemot vērā to, ka vispārējā aploksne ir, nav tik liela, uh, bet tas katrā gadījumā tas radītu politisko iniciatīvu platformu, lai mēs vei, varētu veicināt mūsu strateģisko rīcību, politiku strateģis, strateģisko plānošanu, lai iesaistītu Eiropas Savienības ārpolitikas uh, uh, dalībniekus. Un kas pirms tam nebija tāda situācija, mums trūk šāds instruments, un tā, šajā gadījumā mēs uzskatām, ka šis ir tāds papildinošs, šī ir papildinoša loma, kas uh, būtībā sadarbosies un papildinās arī citus instrumentus uh, tādā vieglā formā. un demokrātijas cilvēktiesību veicināšanas instruments, tas ir sevi pierādījis, ka tas ir ļoti veiksmīgs eksperiments, instruments. Mēs uzskatām, uh, ka mums nevajadzētu šeit noraidīt tādu instrumentu, kas strādā efektīvi, un mums vienkārši vajadzētu uzlabot tās situācijas, kas ir nav gājuši tik klūdas. Un iespējams. Ja mēs runājam par mūsu galvenajiem principiem, tad uh, tad viens no šiem galvenajiem principiem ir cilvēktiesība ievērošana, un, tad, un mums nevajadzētu pretoties šiem principiem. Un Eiropas Savienības valstīs mēs arī esam uh, guvuši labumus, uh, un mēs varam, protams, mācīties mū, no mūsu darbībām. Un tas tātad šī, šīs veicināšanas instruments, tātad cilvēktiesību dialogu veicināšana un veicinot labu pārvaldību, tādā plašākā ietverā, ņemot vērā vairāk vairumam principu, un man, mēs uzskatām, ka šī uh, šie elementi būtībā palīdz um, un sniedz labumu arī, um, ja mēs runājam par. Uh, tātad veicina arī pašu valstu demokratizāciju un to novērtēšanu. Un es domāju, ka šie elementi ir jāņem vērā. Pēc uh, Es uzskatu, ka vairāk tāda formāla rīcība politika ir, ta, ir tieši tā, kas ietver visus šos elementus un kur mēs uzskatām, ka šeit ir nepieciešams um, uh, paties uh, šo valstu um, pūliņu um, novērtēšana tādā formā, kur mēs varam sniegt vairāk labumu, kur mēs varētu palielināt arī tirgus daļu, kur mēs varētu arī palielināt mūsu finanšu piešķīrumu un arī palielināt mūsu sadarbību. Es nevēlētos um, ņemt vairāk laika, un tādēļ es došu vārdu maniem kolēģiem, lai varētu paskaidrot vairāk par instrumentiem. Paldies par jūsu prezentāciju. Stefano Sanino kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos Vigēņien kungam par uh, viņa komentāriem, pateicos par to, ka jūs pievērsāt uzmanību tam, ka Eiropas pirms pievienošanās palīdz instruments iekļauj arī novatoriskus aspektus. Tālāk, kas attiecās uz koncentrēšanos uz politisko kritēriju un tām jomām, kas ir saistītas ar tiesiskumu, tad eh, tas tieši ir bijis viens no centrālajiem aspektiem eh, pirms iestāšanās eh, instrumentā jaunajā regulā. Kā jūs labi zinat, tad mēs esam identificējuši 23. un 24. sadaļas par uh, pamatiesībām, un iekšlietām, un tieslietām un brīvībām. Uh, tieši par to um, mēs. Uh, ierosinam uzsākt sarunas un darbu ar potenciālajiem kandidātu valstīm vēl pirms um, iestāšanās sarunu uzsākšanas, jo tā ir viena no svarīgākajām politiskajām jomām, un tas arī ir konteksts, kurā mēs gribētu sniegt arī atbalstu kandidātu valstu institūcijām un pārvaldes struktūrai. Viens no trūkumiem, ko esam identificējuši pirmajā IPA regulā, ir tieši tas, ka atbalsts, kas tika sniegts uh, valsts pārvaldes institucionālai veidošanai, struktūrālo um, lauku attīstības uh, fondu, nodarbinātības fondu finansējums netika uh, piešķirts ņemot vērā plašāku tiesiskuma kontekstu. Tieši tādēļ mēs gribētu, lai nākotnē tas kļūtu par mūsu aktivitāšu centrālo punktu un raudzītos to, lai mūsu palīdzību atbalstītu tieši šādus procesus. Otrs jautājums, kas attiecās uz um, politikas jomām, kas tiktu skartas un, uh, teiksim, uh, šo salikumu. Mēs esam centušies pārvarēt uh, parasto pieeju, ka tiek nošķirt atsevišķie šie instrumentu komponenti, nodrošinot lielāku elastību, jo mēs gribētu, lai mūsu pieeja būtu diferencēta atkarībā no konkrētajām kandidātu valsts vajadzībām un spējām kā arī atkarībā no konkrētās sarunu posma vai fāzes. Tādējādi mēs uh, varētu koncentrēties uz uh, atsevišķām politikas jomām, ņemot vērā šo specifiku. Tāpat mēs uzskatām, ka ir svarīgi atteikties uh, no iepriekšējas fondu rezervēšanas īpa ģenerāldirektorātos direktorātos un vienoties par stratēģiju, piemēram, pret Rietumu Balkānu valstīm, tādējādi nosakot arī šo uh, dažādo rīcību politikas jomu, dažādo šo salikumu. Kā es teicu, situācija ļoti atšķirīga no um, tā, nu, teiksim, kas tā ir par valsti, piemēram, Melnkalna, kas tikai vēl sāks, cerams, jūnijā izstāšanās sarunas, vai arī, uh, kur um, tiek uh, veikts, uh, teiksim, vispār priekšespēc darbs, kā, piemēram, Kosova. Tālāk jūs trešais jautājums attiecībā uz Eiropas parlamentu pārbaudu un Eiropas parlamentu līdzdalību šajā procesā. Man šķiet, ka tas ir jautājums, ko vajadzētu skatīt plašākā kontekstā sarunās ar komisiju jo mēs šeit arī skatām horizontālos jautājumus, kas tiek izmantoti ārējās um, rīcības dienestā. Tālāk, izmantojot jauno komitoloģijas regulu, Eiropas parlaments saņems visus dokumentu projektus, tiklīdz tos parakstīs IPA komitejas locekļi. Un šeit, kas attiecās uz uh, attiecību intensitāti starp komisāru Fülskungu un eh, Eiropas parlamenta deputātiem ir tāds, ka mēs noteikti esam gatavi un atvērti padziļinātai un regulārai viedokļu apmaiņai. Lai Eiropas parlaments būtu pilnībā informēts eh, par um, lēmumiem, kas tiek pieņemti, kā arī pārzināt to, kāda ir mūsu orientācija. Bet eh, es patreiz tiešām negribētu iedzināties sīkākās detaļās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un arī paldies par to, ka ievērojat jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Vits Kongs. Paldies priekšsādētāju un paldies par iespēju šai viedokļu apmaiņai. Es gribētu runāt šo, parunāt par šo pakotni, jo man šķiet tādējādi tas ir ļoti svarīgi, lai saprastu šīs pakotnes pamatojumu. Tā patiešām ir pakotne, jo to ir sagatavojuši visi komisijas dienesti plus IAS un kā tāda tā arī ir tikusi pasniegta. Tas nozīmē, ka instrumenti ir ļoti smalki saskaņoti viens ar otru, lai nebūtu pārklāšanās un lai visefektīvāk tiktu izmantot mūsu kapacitāte atkarībā no to, kādi jautājumi tiek atbalstīti ar katru noteikto instrumentu. Šeit parādās arī jaunais vienkāršošanas elements, tas ir vienotā ieviešanas regula, kas nosaka noteikums visiem instrumentiem. Un tam gribētu pievērst jūsu uzmanību. Tālāk šī pakotne atspoguļo arī jauno Lisabonas līgumu, tieši tādēļ arhitektūra nav tikusi izmainīta, jo Katrs instruments skar vienu no mm, konkrētajām jomām, kas atrunāt nolīkumā. Mūsu izdarītās izmaiņas attiecās izmaiņām tikai instrumentu iekšienē. Un šeit komisija ir centusies ne tikai vienkāršot lietas, bet arī nodrošināt katra instrumenta lielāku efektivitāti. Vēl viens svarīgs aspekts ir tas, ka šī pakotne, ņemot vērā tai atvēlēto finansējumu, ir viena no nedaudzajām jomām, kur komisija ir ierosinājusi būtisku līdzekļu palielinājumu. Tas nozīmē, ka tiek piešķirta skaidra prioritāte ceturtajai sadaļai ārējām darbībām. Vēl varbūt rezumējot dažus šeit pieminētos jautājumus. Vispirms Kukankunga jautājumi. Šeit, es domāju, ir svarīgi skatīties uz mūsu pietāvājumu kā uz pakotni, jo viņš, tas, ko viņš lūdz attiecībā uz kaimiņu attiecību instrumentu, ir iestrādāts visos instrumentos - asignējuma elastība, uh, vairāk tur, kur vairāk un mazāk tur, kur mazāk princips. Uh, tāpat arī citi galvenie principi, kas nodrošinās, ka mūsu ārējās darbībās tiks nodrošināt lielāka konsekvence, jo ļoti bieži ārējās darbībās mēs izmantojam vairākus instrumentus vienlaicīgi. Tādēļ es domāju, runājot par elastību, vajadzētu norādīt to, ka tā ir iestrādāta visos instrumentos un to var uh, īstenot, neasignējot visus līdzekļus uzreiz, bet pieturiet rezerves, ja rodas neparedzēti apstākļi vai ja situācija izmainās. Un šāda elastība līdz šim bija pieejama tikai Eiropas attīstības fondā, un mēs šo iespēju esam iestrādājuši tagad arī citos finanšu instrumentos. Tālāk Māro kunga jautājums. Uh, Partnerības instrumentu nolūks nav aizvietot attīstības un sadarbības instrumentu un noteikti neaizvieto to Latīņa Amerikas eh, reģionam. Mēs ierosinām tikai atsevišķām Latīņa Amerikas valstīm jaunu sadarbības veidu, bet ICA būs joprojām, ECA būs tad galvenais instruments. Tādēļ Šie pasākumi nav uzskatām par oficiālo attīstības palīdzību, tieši tādēļ mēs varam izmantot šo instrumentu, lai paplašinātu mūsu sadarbības iespēju spektru. Tālāk, kādēļ netiek ierosināt deliķētie akti demokrātijas instrumentam, es domāju, ka tas būtu jāskat plašākā kontekstā, ja mēs ierosinām deliķētos aktus tad, ja mēs paredzam, ka instrumenta uh, realizācijas laikā varētu mainīties prioritātes vai mainīties pieeja, un tad mēs attiecīgi šos instrumentus varētu modificēt ar deliģētajiem aktiem. Tas tīpaši attiecās uz attīstības un sadarbības instrumentu. Demokrātijas instruments nav tā programmēts, un eh, tādēļ eh, mēs eh, neparedzām, ka mm, mm, varētu nākties būtiski mainīt uzstādījumus tā pastāvēšanas laikā, kamēr citiem instrumentiem tas tā ir paredzēts. Un vispēcot, Lāmstorf kungi jautājums. Es domāju, ka mums ir skaidri jāpasaka, ka demokratizācija. Šis jautājums ir skarts visos instrumentos, ne tikai šajā attīstības un demokrātijas instrumentā. Te iet runa gan arī kaimiņa attiecību instrumentā, gan EPA instrumentā. Un tieši tādēļ šis demokrātijas instruments vairāk fokusēs uz cilvēktiesību jautājumiem un palīdzību vēlēšanu sakarā. Tas būtu pagaidām arī viss no manas puses. Paldies! Paldies! Marga kungs! Thank you, Chairman! Paldies, priekšsēdētājs! Pirms gribētu atbildēt uz Brantners kungs, kundzes jautājumu par IFS instrumentu un es gribētu pateikties arī par viņas atbalstu. IFS instrumentu uzlabojumiem. Patiesībā mūsu mērķis ir nodrošināt lielāku elastību, kā arī ātrāku realizāciju, it īpaši īstermiņa elementiem. bet mēs esam arī raucījušies uz to, lai uzlabotu ilgtermiņa kapacitāti, lai varētu labāk novērst konfliktus un miera veicināšanas elementus realizēt. Bez tam es gribētu piebilst Attiecībā uz priekšlikumiem izņemt no esošā instrumenta tos elementus, kas attiecās uz cilvēka rīcības rezultātā uh, izveidošamies katastrofām, es domāju, ka tas nepamatot, jo eko varētu darboties kā uh, daļēji, teiksim, šis glābšanas instruments katastrofu gadījumā, bet galvenais uh, virziens ir vērsties pret cēloņiem, un šeit var daudz ko darīt arī politikas jomā, un IFS varēs, teiksim, aizpildīt šo plaisu starp rehabilitāciju, attīstību un glābšanas pasākumiem. Un tas var tikt izmantots visos pēckatastrofu gadījumos un situācijās, un tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šis elements, ja mēs gribam uh, realizēt ilgtermiņa Eiropas saimnības stratēģiju šajos jautājumos. Tādēļ mēs gribētu saglabāt šo aptvērumu tādu, kāds tas ir. Tālāk Mauro kunga jautājums par to, kurus elementus varētu tālāk pastiprināt, lai šis instruments būtu vairāk orientēts uz ārpolitiku. Mēs uzskatām, ka patreizējais priekšlikums ir labs līdzsvars starp tiem mērķiem, kas ir saistīta ar statautiskās eh, dimensijas īstenošanu, kas ir noteikti stratēģijā 2020, kā arī risināt globālos jautājumus. Šeit runa par politisko dialogu un kolektīvu pieeju tādu starptautisku jautājumu risināšanu kā klimatu pārmaiņas un energo jautājumu, tālāk piekļūt tirgiem un biznesa iespēju uzlabošanu Eiropas Savienības uzņēmumiem. Tas noteikti arī būtu jāsaklabā, bet tas noteikti nav primārais elements. Galvenais mērķis ir tas, ko minēja iepriekš. Un tas nozīmē uz ārpolitiku orientēts instruments. Visbeidzot par Eiropas Savienības atpazīstamību un akadēmisko sadarbību. Katrā ziņā tā, tās ir tikai e, trešās pakāpes prioritātes. Tādēļ uzskatu, ka priekšlikums kopumā ir labi līdzsvarots un atspogļo galveno mērķi. Un e, pēja galvenais instruments, galvenais mērķis ir, lai tas būtu ārējo attiecību instruments. Paldies! Thank you. Uh, eh, Honorable Gomes. Paldies, Gomešas kundze, lūdzu, divas minūtes. And thanks to all the... Liels paldies visiem komisijas pārstāvjiem un ārējās darbības dienesta pārstāvjiem par mums sniegto informāciju. Es eh, tomēr nesaprotu, kādēļ visos instrumentos eh, mēs eh, nerunājam vienā valodā, kādēļ nav vienotu īstenošanas principu un noteikumu. Manuprāt, mums vajadzētu šos instrumentus pēc iespējas harmonizēt, saskaņot. Protams, būs uh, sava specifika, par tiem tiks vēstas sarunas atsevišķi, bet tomēr es domāju, ka mums ir nepieciešama tāda kopēja pieeja un jāsaskaņo viss, ko var saskaņot. Un, manuprāt, būtu uh, Eh, jāsaskaņo tā loma, ko spēlē Eiropas parlaments plānošanas un īstenošanas posmā. Tāpat jautājums par deleģētajiem aktiem. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Un uh, tam jābūt uh, kā tādam zelta pavadienam. Cilvēku tiesības ir tāda Uh, sudraba pavadiens, un šajos jautājumos parlamenta kontrole ir ļoti būtiska. Ne tikai uh, piedaloties uh, plānošanas periodā, bet arī konsultācijās. Manuprāt, mums ir jāīsteno princips vairāk par vairāk, lai tas būtu ne tikai tāds lozungs, bet realitāte visu instrumentu gadījumā. Un tas nozīmē, ka ir jāparedz nosacījumi, diferenciācija jāīsteno starp valdībām, kuras nesadarbojās ar mums, nevirzās uz demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu, un apturēt uh, finansējumu, bet drīzāk šos līdzekļus novirzīt tiem, kas cīnās par demokrātiju, pilsoniskai sabiedrībai, nevalstiskām organizācijām. Un, manuprāt, budžeta palīdzība tādā veidā, kā tā tiek īstenota, ir uh, būtībā negatīva, tā ir pretrunā ar, ar uh, principu vairāk par vairāk Eh, par eh, eh, DCI instrumentu un par palīdzību attīstības jomā par valstīm, kuri cīnās pret, kuras cīnās pret demok par demokrātiju, pret nabadzību, bet mēs uh, nerunājam par Eiropas attīstības fonda līdzekļiem, kas nav iekļauti budžetā un ko neviens demokrātiski nekontrolē. Instruments sadarbībai attīstības jomā, protams, neizmanto in, eh, tām valstīm, ar kurām mums ir īpaša partnerība. Diemžēl runātāji atslēdzās mikrofons. Jā. Un visbeidzot gribēju uzdot jautājumu. Kas ir šeit par deleģētiem aktiem attiecībā uz demokrātijas un cilvēku tiesību instrumentu? ka to īstenos cilvēktiesību un demokratizācijas komiteja. Kas tad ir šī komiteja, kuras izlasīju vienā no dokumentiem? Lēnerkungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Varbūt man ir papildus divas minūtes pieejams, tā kā iepriekšējā runātājai, bet nu centīšos runāt īsi. Uh, Šie plāni ir ļoti skaisti, man gan vispār plāni kā tādi nepatīk, bet nu, no šiem plāniem varam spriest, ka ir gan vēlmes, gan finanšu, finanses ir paredzētas, patiesībā miljārdi šeit ir paredzēti, ka notiek šobrīd sarunas un ka ir paredzēts tomēr uh, tā pašā laikā mazāks finansējums Eiropas Savienībā. Jautājums, kur tad mēs šo naudu ņemsim? Mēs runājam par naudu, kuras mums nav. Protams, ir labi dažādi jauki plāni un projekti, bet ja tos nebalsta reāls finansējums, ko tad tas viss uh, dos mums. Gribētu jautāt komisijai, kur jūs dabūsiet šo naudu, vai esmu pārliecināta, ka jums būs šī nauda, un ja jā, tad uz kā rēķina, kam tad jūs noņemsiet uh, šo naudu. Ir astoņas valstis parakstījušas vēstuli, Niderlande, Francija, Itālija, uh, Zviedrija un citas aicina veikt taupības pasākums, jo ekonomika piedzīvo lejupslīdi, un tagad šeit ir runa par miljārdiem eiro. Eiropas Savienībai tādēļ būtu jāmācās tērēt mazāk līdzekļu, nevis vairāk. Un tiešām diezgan dīvaini te lasīt plānus, projektus par miljārdu tērēšanu, kaut gan mums trūks naudas. labāk vajadzētu paredzēt līdzekļus robežu uzraudzībai un apsardzībai, imigrācijas kontrolē, mm, jo imigrācija no nabadzīgām valstīm arvien pieaug uh, un rada tādas problēmas kā nabadzība, islamizācija Un mums šie līdzekļi, ja tie ir pieejami, būtu drīzāk jāpiešķir Frontex aģentūrai. Jūs, protams, te varat vicināt āmūriņu priekšsēdētāji, bet uh, iepriekšējai runātājai jūs divas minūtes papildus piešķirāt, bet ne man. Lei ha ragione quando chiede il rispetto dei tempi. Perché... Jā, jums ir taisnība, kad jūs uh, aicināt, lai tiktu ievērots reglaments un uzstāšanās laiks, jo ir tiešām jābūt, uh, jādomā par, par kolēģiem, kas runā pēc jums. Ja mēs arī Gomešs kundzei piešķirām nedaudz vairāk laika, tad tas ir tādēļ, ka viņa ir referente par šiem jautājumiem. Bet uh, Esmu pārliecināts, ka turpmāk Gomes kundze ievēros atvēlētu uzstāšanās laiku. Jā, koncāri kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Damanaki kundze uzsāka savu runu ļoti veiksmīgi sakot, ka ja nekas nav salūzis, tad nekas nav jālabo. Un viņas pieeja noteikti ir pareiza, un pareizi ir arī uh, pieeja, kas atspoguļojas komisijas paziņojumā. Ja mēs iestājamies par Eiropas Savienības vērtībām, ziemeļu dimensija ir ļoti veiksmīga bijusi iepriekšējā mūsu pieredzē, tīpaši tā ir veiksmīgi darbojusies Baltijas jūras reģionā. Ja tagad ziemeļu dimensijas finansējumu novirza kaimiņu attiecību instrumentam, uh, Tas būtu ļoti žēl, jo Eiropas Savienības un Krievijas sadarbība un vidas aizsardzības pasākumi ir bijuši ļoti veiksmīgi uh, ziemeļu dimensijas ietvaros. Varbūt es uh, nepatiesi bažījos par ziemeļu dimensijas finansējumu nākotni. Paldies! Grazie! Paldies! Paldies, ka ievērojāt uzstāšanās laiku. Tagad kolēģis Kačins. Paldies, uzstāšos savas politiskās grupas vārdā un gribu runāt par pirms pievienošanās palīdzības instrumentu. Kad mūsu, manu valsts gatavojās dalība Eiropas Savienībā, gandrīz visi zināja par fāru programmu, tika būvēti tilti un citi objekti, un tas bija tāds kā Eiropas Savienības simbols, tāpat kā Erasmus studenta apmaiņas programma. Bet tagad, kad es runāju ar saviem partneriem Rietumu Balkānu valstīs, viņa norāda, ka a, a, projekti, par kuriem maksā Ķīna, ir lielāka atpazīstamība nekā tiem par ko maksā Eiropas Savienība, pat ja šie ķīniešu projekti varbūt nav tik nozīmīgi infrastruktūras attīstībai. Pārskatot P, I, IPA vai PPI, mums ir jādomā arī par viss pirmstiestāšanās procesu pārskatīšanu, lai nodrošinātu reālus uzlabojumus pirmstiestāšanās procesu valstu pilsoņu dzīvē. Ir jādomā par reāliem dzīves kvalitātes uzlabojumiem, darba apstākļu uzlabošanu. Un tas ir uh, arī jānodrošina, lai uh, Eiropas Savienības zīmols šajā procesā būtu pamanāms. Tāpat finansējums jāsasaista ar mērķu izpildi. Uh, jo bieži vien ir tā, ka uzlabojumi pastāv tikai uz papīra, nevis reālajā dzīvē. Paldies! Nēnska kungam vārds. Nēnska kundzei vārds. Liels paldies, godātie kolēģi, kā ēnu referente Tautas partijas grupas vārdā par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu. Vēlos pateikties Eiropas komisijai un Eiropas ārējās darbības dienestam par ieguldījumu diskusijā par uh, ārējiem finanšu instrumentiem. Mūsuprāt, ir jākoncentrējas uz trīs galvenajiem mērķiem. Svarīgi eh, ir jāsastaista instrumenti ar uh, progresa iz, kritērijiem. Tāpat ir jāsastaista eh, sasniegtais progress ar tiešu finansējumu un tāpat ir jādomā par uh, sas, to, kā saskaņot šo instrumentu ar uh, īstenošanas regulu un finanšu regulu. Vēlos arī, lai mūsu viesi komentētu vairākus punktus. Ko jūs domājat par īpašas rezerves izveidošanu, no kuras varētu sniegt fi papildu finansējumu tiem, kas veiksmīgi izmanto piešķirtos līdzekļus tālāk, kā nošķirt tos, kas strādā labi un slikti? Uh, Un treškārt, kā, ko jūs domājat par finansējuma iezīmēšanu procentos, nevis absolūtos skaitļos? Un pēdējais, vai varētu izmantot arī citus rādītājus, izņemot uh, nominālus uh, datus uh, par saņēmēju valsti? Vai jūs ņemat arī vērā to, uh, kā mainās uh, cenas attiecīgās valstīs, izvērtējot valstu izaugsmi laika posmam līdz 2020. gadam. Un uh, patiesībā šis uh, finansējuma pieaugums nav tik liels, kā jūs to iztēlojat Rudešhauser kungs. Tagad Brantners kundzei vārds divas minūtes. Man pat nav vajadzīgs divas minūtes. Es tikai gribēju komentēt par dabas katastrofām. Patiesībā mums būtu jāvēršas pret cēloņiem, bet es gribētu zināt, kādi tad ir šie dabas katastrofu cēloņi, piemēram, zemestrīcēm. Kā tad mēs varētu novērst zemestrīču cēloņus, ja šie cēloņi ir cilvēka radīti, tad eh, tie, protams, ir prognozējami ilgu laiku uz priekšu, bet mans kompromiss varētu būt drošības apdraudējums, ko rada dabas katastrofas. Tam varētu piekrist, bet kopumā runājot par dabas katastrofām vai cilvēku radītām katastrofām, es eh, nevēlos, lai šeit uh, būtu atkal kaut kāds uh, finansējums paredzēts uh, ārkārtas situācijām, tas būtu labi, bet mums būtu jādomā par, par drošības apdraudējumu. Un tas būtu labs kat, uh, kompromiss, bet jūsu atbild nebija pārliecinoša. Munits kungam vārds. Um, gracias, Munits kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu referente budžeta komitejā par stabilitātes un demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Un šajā komitejā es strādāju pie partnerības instrumenta, kas ir, manuprāt, ļoti būtisks, ņemot vērā to, ko teica um, um, viesi par sinerģiju starp šiem instrumentiem, lai mēs galīgi nesajuktu prātā, cenšoties koordinēt visu instrumentu iespējamos visus parametrus. Jautājums vispirms par demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Jūs teicāt Lāmstarf kunga vārdā, ka pārāk daudz tiek domāts par cilvēktiesībām, nevis demokrātiju. Es gribētu dzirdēt paskaidrojumu par demokrātijas atbalsta fondu, ko acīm redzot finansē no šā instrumenta. Vai jūs varētu precizēt nostāju šai jautājumā un otrs par partnerības instrumentu? Ja sapratu pareizi komisijas priekšlikumu, tad mēs varēsim tos uzskatīt par eksporta kredītu. Mēs varēsim palīdzēt trešajām valstīm pirkt Eiropas ražojumus. Vai jūs varētu precizēt nosacījumus, vai jūs par to tiešām iestājāties? Varbūt nē. Un tad par stabilitātes instrumentu, pie kur strādāja ar Brantners kundzi, sekojošā instrumenta īstenošanai. Uh, Un vairumā gadījumā mēs bijām vienisprātis, bet Brantners kundze norādīja, ka viņa vēlētos 70% finansējumu piešķirt neparedzētiem gadījumiem, neprogrammētai palīdzībai. Bet vai komisija varētu norād, apstiprināt, ka tomēr 35% būtu jāparādz programmētai palīdzībai? Tas būtu absolūts ne minimums. Uh, kas ir nepieciešams šajā eh, lai, lai vismaz eh, šādu daļu instrumentu mēs varētu programmēt. Tagad eh, vārds Salafrankas kungam. Paldies, es augsti vērtēju šīs ļoti intes, interesantās debats par finanšu instrumentiem daudz gadu finanšu schēmas skatījumā un uh, par to, kā kaimiņa attiecību poli politikas instruments tiek vairāk niansēts. Kā mēs īstenosim principu vairāk par vairāk, kas ir visu debašu pamatā? Palūkosimies uz to, kas notiek Arābu pavasaru valstīs uz pārējais periodu, tas nenotiek tik glūdi. Eh, tika runāts par diferenciācijas principu. Protams, ir labi, bet ja ir 17 valstis, kam ir vidēji mazienākumi, divas valstis, kam ir lieli ieņēmumi, un tad ir vēl Latīņamerikas valstis, pret kurām mēs vienmēr esam izturējušies eh, diezgan slikti šajā eh, ziņā. Un mums uh, ja mēs tagad paziņojam, ka Peru, Ekvatora un vēl citas valstis nebūs iekļauts, tas ir tā ļoti uh, tāds uh, neveikls solis ņemot vērā, ka mēs ratificējam nolīgums ar šīm valstīm, bet šajās valstīs arī pastāv dažādi apdraudējumi demokrātijai, no, uh, nabadzība, nevienlīdzība. Uh, 40 miljoniem cilvēku nav pieejami nekādi sociālie pakalpojumi, un desmit Latīņa Amerikas valsts ir tās, kur ir lielākās, lielākā nevienlīdzība konstatēta pasaulē. Uh, mēs esam paredzējuši doties uz Latīņu Ameriku, uz Čīli nākošu gadu un mēs runājam par sadarbības stratēģiju, bet tagad mēs nosakām citas stratēģijas, citas prioritātes un paredzam šīm valstīm mazāku finansējumu. Paldies, Alfrānks kungs. Tagad dosim atkal vārdu mūsu runātājiem, viesiem, kuri varētu komentēt un atbalstīt atbildēt uz uh, deputātu jautājumiem. Pa, pirmkārt par sadarbību Eiropas ārējās darbības dienesta un komisijas sadarbību īstenojot šīs programmas, tāpat kāda sadarbība būs ar citām devēju valstīm un kāds dialogs ir paredzēts ar partneru valstīm. Un vispirms vārds direktorei Marinaki kundzei. Liels paldies priekšsēdētāji, un es vēlētos pateikties visiem Eiropas parlamenta uh, locekļiem. Un, protams, jautājumi bija uh, ļoti uh, motivējuši, bet attiecībā uz mūsu darbu uzdevumiem, tad es vēlētos pateikt to, ka tas um, ir, protams, globālās pieejas kontekstā, un mēs, protams, mēģināsim sadarboties ar visiem komisijas kolēģiem ļoti konstruktīvā un savstarpēji uh, atbalstošā veidā. Uh, Mums ir ļoti laba darba sadala starp, šīm, starp mūsu kolēģiem, un mēs, protams, mēģināsim arī nodrošināt šo sistēmu, par, lai, noturēt, lai būtu uzturēt līdzvērtību. Tātad pārbaudas. Mēs esam izstrādājuši strateģiskos dokumentus, kā arī indikatīvos uzdevumus attiecībā uz visiem instrumentiem, arī par kodoldrošību instrumentus. Uh, Un tas arī attiecās uz um, kompetentiem uh, komisāriem, kas atbild par uh, tātad šīm attīstības politiku. Un, protams, uh, ka mēs šeit sas, sastrādājam kopā ar komisāriem un arī Un runājot par humanitāro palīdzību un arī par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu, kas attiecās uz valstīm un teritorijas, tad arī šeit ir runa par, ka atbildība ir EFKO un DEKO. Uh, un mēs sagatavosim arī igadējo rīcības plānu un iekļausim attiecīgos uzdevumus stratēģijas, lai mēs varētu finalizēt attiecīgās tātad šo dokumentu un rīcības plānu, un tas arī attiecās uz Eiropas parlamentu un dalību valstīm. Par jautājumu. Tātad vairāk par vairāk, pieeja. Tas eh, šķiet, ka vairākiem um, Eiropas parlamenta locekļiem bija ļoti liela interese par šo pieeju. Šī vairāk par vairāk pieeju attiecās uz visiem stimuliem, kas tika ier, um, ierosināti Eiropas Savienībā. Tātad tas attiecās uz uh, politikas attīstību, kā arī uz finanšu palīdzību, izņemot humanitāro palīdzību un uh, um, arī ārējo robežu fondus, kā arī um, um, pilsoniskās savienības fondus, jo šeit ir nepieciešams nošķīrums. Partneri, kas labprāt uh, pievienotos uh, šādām politiskajām uh, reformā, reformām, Tātad tie ir partneri, kas ir pietiekami ambiciozi, lai piedalītos tātad šādā ekonomikas integrācijā un attīstībā, lai veicinātu arī pilsoņu mobilitāti. Tātad šeit ir runa par redzamības pasākumiem, arī par mobilitātes pasākumiem, kā arī, lai mēs varētu iegūt vairāk Eiropas Savienības finansēšanas atbalstu. Šeit arī ir runa par reformām, bet tajā pašā eh, virzienā tas tam nevajadzētu negatīvi ietekmēt attiecības ar Eiropas Savienības, jo mēs nevēlamies tos sodīt, bet gan vairāk turpināt mūsu politiku, lai veicinātu viņu reformu vēlmi un lai veicinātu arī civilo pilsonību. Un tas arī ir um, atspoguļots uh, starptautiskajos uh, konvencijās un, še, un runājot par indikatoriem un tātad šiem uh, robežvērtībām. Tas viss ir ietverts attiecīgajos dokumentos, un tas ir jauns elements. Šeit ir nepieciešams ilgtermiņa pārskaits, un tam nevajadzētu uh, būt tā kā savu veidu vienkārši mm, Tātad šis um, ikgadējais progresa pārskats ir, uh, ir, um, ir nepieciešams, un to arī, protams, mēs uh, labprāt akceptējam. Uh, Par ziemeļa, eh, ziemeļa partnerību dimensiju es vēlos eh, tikai apstiprināt, ka tas ne, negatīvi netiks ietekmēts. Instrumenti, kas tagad eh, šeit tiek, akt, ir aktīvi darbojās, netiks, netiks negatīvi ietekmēti. Uh, Un es arī informēšu savus kolēģus, ka es, lai varbūt tās mēs varētu nodrošināt vairāk uh, detalizētu informāciju, bet katrā gadījumā mēs turpināsim um, mūsu darbu, uh, ņemot vērā mūsu prioritātes. Tādēļ nevajag tas atraukties lieki. Par EFD, par EDF. Uh, Tas, tātad, tas oficiāli nav ticis dibināts kā juridiska vienība, un tādēļ mums ir nepieciešams definēt legālo tātad juridisko formu, un tādēļ es īsti nevaru šeit pievērsties šai juridiskai formai. Mums ir jāņem vērā arī uh, jāņem vērā šīs finansēšanas aspekts no Eiropas Savienības budžeta, un tādēļ mums ir nepieciešams pārskatīt šo jautājumu. Protams, arī jāpievērš lielāka uzmanība attiecīgiem elementiem. Par jaunajām uh, prioritātēm, tad, un um, ņemot vērā tā tad ierobežoto budžetu, protams, šis jautājums ir aktuāls, un uh, es augsti novērtētu, ja mēs saņemtu arī jūsu atbalstu, ņemot vērā par šiem um, esošiem fondiem, fondiem, kurus mēs varētu iezīmēt, ko mēs varētu sagaidīt, ko mēs varētu arī sniegt kādu fonons, finansējumu, bet mums ir, protams, nepieciešams, uh, lai uzsākt šīs jaunās prioritātes, mums ir ne, uh, nepieciešams šie finanšu līdzekļi. Paldies! Thank you. Uh, koli... Mm. Lielas paldies. Stefanos Anino kungs. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Tātad es runāšu vairāk par specifiskiem instrumentiem. Tātad šeit ir eh, nu, tāds vienotības elements, ja mēs runājam par šiem instrumentiem, tad, ja mēs runājam par procedūrām, noteikumiem un um, ieviešanas uh, procesiem, ja mēs runājam par uh, Pirms pievienošanās palīdzības instruments šeit ir nepieciešams, šeit ir specifiski, specifiskas formas un uh, tādēļ tie ir arī jāņem vērā. Un es, protams, ļoti nopietni arī uztvēru uh, tā šīs bažas, ja mēs runājam par šīs, šo instrumentu redzamību jeb uh, atpazīstamību. Jo tā ir taisnība patiešām, ka uh, ka, valst, ka citām valstīm ir lielāka atpazīstamība ar saviem instrumentiem. Un, lai arī tajā pašā laikā šo citu valstu palīdzības mērogs ir mazāks nekā Eiropas Savienības palīdzības lielums. Un tas arī, protams, ir jāņem vērā, mēs to ņemam vērā, un šeit arī tiek iesaistīts vairākas iestādes, institūcijas, Un mēs arī palīdzam um, attīstīt šīs iestādes un arī ņemt vērā mūsu akī. Un uh, ņemot vērā šo redzamības trūkumu, tas ir, šis elements ir jāņem vērā. Bet katrā gadījumā mēs centīsimies uh, šeit pirms pievienošanas palīdzības instrumentā tātad Mēs, protams, strādāsim vairāk tādā sociāla ekonomiskā līmenī, um, ietverā. Mēs arī centīsimies definēt uh, specifiskos rīcības, lai mēs varētu veicināt šo atpazīstamības elementu. Šeit bija arī vairāk jautājumu, kas attiecās uz šo saikni, uh, lai varētu uzlabot uh, šo progresu, kā arī par šo fondu piešķiršanu. Un šis ir tas jautājums. Uh, ar kuras vēlētos pievērsties šim jaunajam instrumentam, kur mēs arī centāmies attīstīt šīs uh, idejas, kas, kas attiecās uh, par kas attiecās, lai, lai novērtētu šīs valstis, kas ir sasniegušas progresu, tātad, lai pietuvinātos Eiropas Savienības principiem, kā piemēram reformu veidā, bet šie, šie piešķīrumu specifiskos sektoros um, ar cerību to, ka varētu arī veicināt konkurenci starp, uh, veicināt arī konkurenci un šo progresu. Šī konsekvence starp IPA regulu un citām regulām uh, to nodrošina vairāks, uh, vairāki pasākumi, kas ir iekļauti um, arī šitajo, uh, tiek iekļaut arī šajos, šajā regulā un arī noteikti uh, ir iekļaut mūsu specifiskajos noteikumos. Progresa uzraudzība, tas tā arī ir regula, regulas daļa. Otrajā pantā mūsu regulas projektā Šeit tiek minēts sasniegumu progress, kas tiek izvērtēts balstoties uz vairākiem indikatoriem, un šeit arī ir ietverta garš saraksts, kas nodrošina šos kritērijus pašā regulā. Šī atšķirība starp labiem un sliktiem uh, performēriem Un tātad šeit ir runa par to, ka mēs izvērtēsim attiecīgos progresus un arī eh, iesaistītos dalībnieks, un tādā veidā mēs varam definēt un formulēt šos sliktos un labos. Uh, ja mēs runājam par šī mūsu palīdzības programmas elementiem un ietveru, tad mēs, protams, sastrādāsim, sastrādāsimies ar citām finanšu instrum, uh, institūcijām, kā piemēram Attīstības banka, kā arī Pasaules banka, kā arī starptautiskajām organizācijām, kā arī ar valsts un starptautiskajām finanšu institūcijām. Tādēļ, tādā veidā mēs varam nodrošināt to, ka mums būs konsekventa pieeja šim jautājumam. Paldies, priekšsēdētāji! Lies paldies, Sanīno kungs un Rudišhauser kungs. Lies paldies priekšsēdētāji! Es izteikšos īsi un atbildēšu īsi uz pāris jautājumu. Tātad Gomes eh, kundzes jautājums. Es vēlētos atgriezties pie jūsu jautājumu par instrumentu harmonizāciju un uzstāt to, ka sagatavošanas procesā, kādēļ, mēs to, kādēļ mūsu pieeja ir vienota, ir tādai, ka regulēja ir līdzīga struktūra, tagad mums ir līdzīgi principi, mums ir uh, līdzīgas programmas, programmēšanas elementi, un es domāju, ka mēs esam diezgan ilgi pie tā piestrādājuši par to, lai harmonizētu instrumentus, un, tā, mēs, es, un mēs vēlamies patiešām izvairīties no sarunu, sarunu procesā, ka mēs beig beigās um, tātad novērstos no šīs pieejas, un es domāju, ka mēs esam tiešām panākuši progresu, ja mēs runājam par harmonizāciju. Bet runājot par diferencēšanu, tas ir kaut kas cits jautājums, jo jūsu, jūsu priekšlikums būtu diferencēt pēc valdības uh, pieprasījumu. Un pirmkārt, man ir jāsaka to, ka mēs jau esam to darījuši. Mēs nekad neesam piešķīruši fondus tur, kur ir ļoti slikta pārvaldība. Un mēs, protams, varam diskutēt, kuri tad ir labi un kuri ir slikti, bet katrā gadījumā mums ir nepieciešama diferencēšana, un mēs to arī turpināsim to darīt. Jo šeit ir vairāki kritēriji, kur ir jāievēro, lai, lai mēs varētu diferencēt, kā piemēram vēlēšanas, kā presas brīvība, kā arī korupcijas apkarošana. Tad viss šie ir tie kritēriji. Mēs neesam piešķīruši budžeta atbalstu Etiopijai. Mēs esam tieši apstādinājuši šo bud budžeta piešķīrumu. Jūs arī ļoti labi ziniet, ka komisija ir vienmēr um, uzsvērusi EDF finanšu, finanšu resursus un pašreizējā taupības situācija, kāda mums ir, ņem, iekļaut EDF mūsu budžetā, tas, um, tas ir diezgan riskanti. Un es arī domāju, ka tas būtu ļoti liels risks, ja mēs, ja mēs tagad ierosinātu, ka EDF tiks, tiktu iekļauts budžetā. Un katrā gadījumā mēs esam pieņēmuši šo lēmumu. Un tad ir jautājumi, ko uzdeva priekšsēdētājs. Es tikai vēlējos teikt, jo tīpaši attiecībā uz EDF neņem. Neņemot vērā to, ka mūsu ierosinājums nav iekļauto budžetā, bet tajā pašā laikā mūsu ierosinājums būtu piešķirt tik daudz, tikpat lielu finanšu atbalstu kā citiem instrumentiem, bet jāņem vērā to, ka mums šeit nav nekāda juridiska un formāla pamata, lai to piešķirtu, un tādēļ mums šeit ir pārbaudas pilnvers. Un tad Manlinos kunga komentārs. Es nekomentēšu DFS Eh, šo lielumu, bet, eh, protams, mēs centīsimies palielināt šo, tātad šo finansēšanas resursu, bet jāņem vērā to, ka šīs attiecības starp Eiropas Savienību un trešajiem valstīm, tas ir ļoti svarīgi, un mēs uzskatām, ka attīstības instruments pasākums ir viens no tiem eh, galvenajiem pasākumiem, lai veicinātu šīs, šo sadarbību, un tādēļ um, palielinot attīstības, tātad šo instrumentu, ir viens no tiem uh, uh, pasākumiem, ko mēs tagad novērojam. Un mēs esam ierosinājuši arī uh, palielināt fondus uh, migrācijas uh, instrumentam, fondam. Un beigās vēl divi īsi komentāri. Nenskī kundzes komentārs par šo mazo uh, resursu. Tas, tas ir jautājums par to, kā jūs uz to skatāties. Ņemot vērā to, ka šis ierosinājums palielināt šo budžetu par 20%, tas ir diezgan ambiciozs priekšlikums. Un uh, visticamāk jums būs diskusijas ar jūsu budžeta kontrolēm un 20% palielinājums zem visas kategorijas ir diezgan uh, ambiciozi. Un Sala Frankas jautājums. Uh, Mūsu ierosinājums nav nefinansēt Latiņam, sadarbību ar Latīņu Ameriku. Mēs vienkārši būtībā izvirzam par prioritātēm tām valstīm, kur mēs novērojam pozitīvu progresu, un šajā gadījumā mēs vēlamies sadarboties ar šīm valstīm citādāk un labāk, un kuriem, un tas būtībā nozīmē ka Latīņa Amerika tik un tā saņems paš, tādu pašu summu, tikai citādākā sadarbības veidā, un tas ir ļoti svarīgs uh, kvalifikācijas uh, veids. Mēs, protams, nevēlamies likvidēt uh, fondus Latīņa Amerikā, bet vienkārši mēs izveidu, izvēlamies veidu, kādā veidā mēs vēlamies sadarboties ar šīm valstīm. Un jāņem vērā to, ka dažas valsts no tām ir attīstījušās un var novērot progresu. Uh, endowment is limited to the, to the neighborhood area. Tad runājot par Eiropas fondiem, tad uh, tas ir skaidrs, skaidra indikācija, no, uh, no, kurien, eh, tātad, no kurienes var nākt resursi, kā jau to Marina Akī kundze norādīja. Paldies. Pēdējais runātājs Mārga kungs. Liels paldies! Iespējams, es neesmu sevi prezentējis tādā, neesmu izteicies uh, konkrēti. Tātad, ko tad īsti var darīt EFS, IFS? Un kas var tikt darīt pēc dabas katastrofas? Pieņemsim, paskatīsimies uz Haiti situāciju. Tātad. IFS var risināt šo nestabilitātes situāciju, kas ir radusies no dabas, katastrof, dabas katastrofas, un tas ir būtībā līdzvērtīgs, ko var darīt eko. Un eh, tas tā ir ļoti svarīga informācija, ko es vēlētos nodot tālāk. Un otrkārt, ja, atbildes uz munis jaut, eh, muniskunas jautājumiem. Eh, šīs izmantošanas iespējas jau ir šeit redzamas. Kādi tātad procenti, kas tiek piešķirti EFS instrumentam, kā, lai risinātu ārkārtas gadījumus. Uh, Un mēs jau esam minējuši, ka šeit ir nepieciešama vismaz 65% ārkārtas situācija, un mēs uzskatām, ka tas ir tas pareizais solis uz priekšu, un tas arī ļautu arī nodrošināt pietiekam daudz finanšu resursus arī citiem mērķiem, kā piemēram konfliktu novēršana, krīzes novēršana, kā arī lai risinātu šos globālos draudus un arī drošību. Bet, protams, katrā gadījumā mēs esam atvērti diskusijai arī par šiem jautājumiem. Pēdējais aspekts lai atbildētu uz jautājumu, ko īsti tad partnerības instruments varētu darīt, ja mēs runājam par eksporta kredītiem. Katrā gadījumā tas nav šī instrumenta nolūks. Tas, ko mēs vēlamies, ir veicināt un nodrošināt tirgus pieeju Eiropas Savienības uzņēmumiem, bet tas ir nepieciešams darīt uh, uh, līdz ar valsts uh, atbalstu. Uh, lai novērstu tirzniecības barjeras, šķēršļus un lai palīdzētu mūsu Eiropas Savienības uzņēmumiem pārvarēt šos šķēršļus. Tātad būtībā tas ir uh, partnerības instruments viena no galvenajiem nolūkiem. Paldies! Es vēlētos pateikties visiem runātājiem par šiem ļoti labām prezentācijām un lakoniskajām prezentācijām. Tātad 5. jūnijas ir termiņš, lai iesniegtu grozījumus, un šķiet, ka šeit vairāk nav komentāri, un tādēļ es vēlētos jums sirsnīgi pateikties. Lielas paldies un visu labu! Colleghi, l'ultimo passo. Kolēģi, mēs tagad pārējām pie mūsu sanāksmes noslēguma fāzes. O, pēdējais punkts tātad ir elektroniskā balsošana par eh, jaunas sadarbības attīstības noteikšanu ar Latīņu Ameriku. Uh, atzinuma autori ir Andrikienas kundze. Lūdzu sagatavot savas balsošanas kartiņas. Tātad pirmais grozījums. Mutiskais grozījums. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Noraidīts. Mutiskais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, Nē, es atvainojos. Pret atturs pieņemts. Piektais grozījums. Atkrīt. Sastais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Septītais grozījums. Kurš par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums - dalītais balsojums. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Piektais mutiskais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 11. grozījums atkrīt. Tāpat arī 12. 13. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sastais mutiskais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturs noraidīts. Septītais mutiskais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Astotais mutiskais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Piecpadsmitais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Sešpadsmitais grozījums atkrīt. Septiņpadsmitais grozījums par, pret, atturs, pieņemts pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 19. grozījums. Šeit ir pieprasīts mutiskais grozījums no Andrakienas kundzes puses. Paldies priekšsēdētāji, man ir mutiskais grozījums. Teksts būtu šāds. Aicina Eh, viceprezidenti, augsto pārstāvi, konsultēties ar un informēt Eiropas parlamentu par notiekošiem cilvēktiesību dialogiem un tālākā tekstā. Paldies! C'è qualche obiezione? Iebildumi? Salafranks kungs? Nav iebildumu. Labi, tad balsosim par pret atturs pieņemts. Tālāk balsojām par atzinumu kopumā, kurš par pret Nē, darīsim to elektroniski. Sākam balsot par atzinumu projektu. Kolēga, ne. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 42 nobalsojuši, 38 pār 3 pret pieņemts. Paldies! Like it. It vote, Tas bija ļoti ātrs balsojums, vai ne?